migrācijas jomā īstenošanu. Mēs atkal uzklausīsim eh, Timermans kungu, pagaidīsim, kamēr viņš ieņems eh, vārdu. Tagad Gāla Pēlcis kundze vadīs sanāksmi. Godājumie deputāti, kolēģi, nākamais deputātības punkts - komisijas paziņojums <clears throat> par Eiropas programmas migrāciju. Došu vārdu tūlīt arī Timermana kungam. Lūdzu. <clears throat> Paldies priekšsēdētāji. Pēdējo sešu mēnešu laikā m, mm, nepiedzīvot daudz cilvēku ieradās pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Tas, kāpēc cilvēki m, mm, ierodas Eiropā, tie iemesli eh, visticamākais turpmākajā, tuvākajā nākotnē netiks novērst. Joprojām desmitiem tūkstoši cilvēku bēg no kara Sīrijā un Eiropa, joprojām būs eh, pievilcīgs galamērķis tiem, kas cenšas uh, dzīvot labāku dzīvi. Kā eiropieši mēs nedrīkstam un nevaram pievērt acis uz mūsu starptautiskajiem pienākumiem, proti sniegt atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams. Bet vienlaikus mēs nevaram turpināt ar šādu nekontrolētu, nelikumīgo imigrāciju, kas eh, plūst pāri mūsu robežām un kas ir pilnībā pretrunā ar kopējiem Eiropas patvērumu meklēšanas sistēmas noteikumiem un Schengens eh, zonas noteikumiem. Krīze ir parādījusi to, ka uh, um, situācija pie ārējām robežām ir um, nekontrolējama. Un tas galvenokārt tāpēc, ka vairākas dalībvalstis ir rīkojušās vienpusēji, ieviešot uh, vienpusēji atjaunojot robežu kontroli un tādējādi apdraudot Schengens zonas darbību, kas eh, dod pienesumu mūsu ekonomiskajai attīstībai, mēs uzskatām, ka tas nodara 5 līdz 18 miljārdus liels zaudējums gadā. Tāpēc mums ir jāpanāk tas, lai mūsu sistēmas pie robežām varētu efektīvi darboties, um, ņemot vērā milzīgo cilvēku pieplūdumu. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārvalda labāk un jākontrolē un jānodrošina likumīga ieceļošana tiem, kam ir tādas tiesības, un atpakaļ nosūtīšana tiem, kuriem nav tiesība ierasties Eiropas Savienībā. Uh, Saskaņā ar šo pieeju mēs piedāvājam 10. februārī eh, attiecīgu priekšlikumu. Pagājušajā nedēļā komisija sagatavoja ceļu karti, lai Schengens zona līdz gada beigām varētu atkal darboties kā, līdz, eh, kā parasti. Un es priecājos par to, ka valstu un valdību vadītāji atbalstīja šo priekšlikumu vakar. Savā ceļu kartē mēs norādījām uz trim galvenajām prioritātēm. Vispirms Grieķija ir jātiek galā ar tiem um, trūkumiem, kas ir nopietni robežu kontrolas pārvaldībā, saņemot atbalstu no Eiropas Savienības aģentūrām. Vienlaiks mums ir pavisam ātri jāvienojas par Eiropas Savienības um, robežu apsardzes un krasta apsardzes um, pasākumiem, lai kontrolētu situāciju pie ārējām robežām, un es ceru uz šī parlamenta sadarbību šajā jomā. Otrakārt, mums ir jāpārtrauc uh, šī pieeja, eh, ka mēs novēršamies no tiem, kam ir nepieciešams atbalsts. Mums ir jāpalīdz Grieķijai, un mēs sadarbojamies kopā ar Grieķiju un starptautiskajām organizācijām, lai uzlabotu Grieķijas spējas uzņemt bēgļus. Mēs piedāvājam arī jaunu atbal humanitāra atbalsta instrumentu, lai sniegtu atbalstu ātrāk un efektīgāk. Un mums ir jāpanāk tas, lai bēgļu pārvietošanas mehānisms veiksmīgi un efektīgi darbotos. Te jāsaka, ka es e, priecājos par to, ka pēdējo dienu laikā mums ir izdevies pātrināt bēgļu pārvietošanu. Tālāk mums ir jāīsteno Schengens noteikumi, lai nodrošinātu Schengens nākotni. Ceļu kartē ir norādīts tas, ka komisija ir gatava strādāt pie koordinētas Eiropas līmeņa pieejas, e, strādājot pie ārējām robežām. Runa ir par eh, mētiecīgu kontroli pie tām robežām, kur tas ir nepieciešams, un šīs kontrols būs ierobežotas laikā, un mērķis ir eh, pilnībā tās izbeigt līdz decembrim. Vēlos norādīt, ka mūsu mērķis nav vērsties ar sankcijām pret jebkuru nu, jebkur no dalībvalstīm. Mēs vienkārši vēlamies panākt to, lai sistēma veiksmīgi darbotos un vienlaiks mēs atrisinātu eh, sistēmas problēmas. Uh, Šajā krīzē viss ir savstarpēji saistīts, un mums ir jāstrādā pie visiem scenārijiem paralēli. Mums ir jācenšas samazināt uh, bēgļu pieplūdumu Grieķijā, tāpēc ir svarīgi strādāt un sadarboties ar Turciju, lai pilnībā īstenot kopīgo rīcības plānu, lai izbēgtu uh, šo uh, nelikumīgo pārvadātāju biznesu un lai vienīgā iespēja iekļūt Eiropas Savienībā būtu par likumīgajiem kanāliem. Šajā ziņā komisija ir gatava turpmāko dienu laikā sniegt savu atbalstu eh, strādājot un darot to pamatojoties principiem, par kuriem vienojāmies vakar ar valstu un valdību vadītājiem. Tas būs saskaņā ar starptautiskā eh, kopienas principiem un starptautisko tiesību principiem. Otrakārt, paralēli mums ir jāpanāk eh, tas, lai Grieķija atgrieztos pie Dublinas sistēmas. Uh, Mums ilgtermiņā ir jāpārskata Dublinas sistēma, lai nodrošinātu to, ka mums ir ilgspējīga Eiropas līmeņa patvērumu meklētāju aizsardzības sistēma. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, mums ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt drošus, likumīgus ieceļošanas veidus tiem, kam ir nepieciešama aizsardzība. Tas jau īpaši svarīgi, lai aizsargātu visus ievainojamākās uh, bēgļu kategorijas. Uh, bēgļus, sievietes un bērnus, eh, Tas tika uzsvērts arī šā rīta diskusijās, un es priecājos par to, ka parlaments par to runāja šodien, 8. martā starptautiskajā sieviešu dienā. Svarīgi, lai mēs strādātu pie visiem šiem dosjē, lai mēs strādātu kopā, un dalībvalsts ir apņēmības pilnas, eh, par to paudu savu apņēmību vakardienas padomas sanāksmē. Tagad ir jārīkojas, mums ir plāns, un mums ir jāparāda, ka šis plāns dod arī rezultātus. Lielas paldies! Paldies vicepriekšsēžkungam par sākumu uzrunu, un tagad eh, runās politisko grupu pārstāvi. Vispirms Eiropas Tautas partijas vārdā Monika Holmājera lūdzu. Komisijas priekšādā vietniekums, cienījamies kolēģis un kolēģi, vispirms sirsnieks paldies par pārskatu. Patiešām ir tā, ka Mēs ar nelieliem soļiem virzāmies uz priekšu, bet, diemžēl, soļi tomēr ir pārāk mazi, lai ņemot vērā problēmas uh, milzīgo lielumu, lai patiesi virzītos uz priekšu. Reģistrācijas dati procentos Grieķijā tiek norādīti, tas ir pieaudzis, bet uz ko attiecas šie procentu skaļi, tas arī nav īsti skaidrs, jo Patiesi skaidri nav tomēr īsti skaidri, kaut kādā nemaz nav zināms. Jūs pats varat to teicāt, nav zināms, cik daudz cilvēki konkrēti devušās pāri robežai. Esmu priecīga par to, ka Eiropas Savienības un Turcijas sametā esam virzījušies soli uz priekšu sadarbībā ar Turciju. Es ceru, ka līdz mēneša vidum varam sagaidīt konkrētu soļus un paldies arī par to, ka šī caulēšanas politika ir ļoti skaidru norādījumu saņēmusi no komisijas puses no šiem iemeslu dēļ uzskatu, ka nepieciešams, eh, lai mēs par cilvēku tirniecības eh, tematu runātu ar tādu daudz interesēvāku pieeju, tur rīkotos, un es šeit redzu, ka Eiropā Frontex ar savu personālu, viņam nav pietiekam daudz personāla. Tas vēl ar vienu nav pilnībā ar pilnu personālu, arī ESO ar dalību valstīm, tur arī nav pietiekami daudz ekspertu, kas faktiski ir tāda kā blamāža, jo vajadzētu būt tā, ka Eiropas Savienība savstarpēji atbalsta un nevis uh, bremzē. Gribētu pieminēt arī problēmu un lūgt palīdzību. 2014. gadā bija 2000 bērni, kas tika seksuāli izmantoti. 2015. gadā bija 8000 cilvēku uh, bērni. 2016. gadā tikai janvārī ir vairāk bērnu nekā 2015. gadā kopā. Tas nozīmē, ka nereģistrētie bēgļu bērni ir noteikti nonākuši noziedznieku rokās. Gribētu, lai mēs sniedzam labāku atbildi un lai nodrošinātu personālē aizsargātu šos bērnus labāk. Köszönöm, képviselő asszony. Paldies, deputātes kundze. Ungāru tulkiem pateikšu, ka mēs dzirdam tādu uh, dūkoņu un, uh, mikrofonos lūdzam šo tehnisko problēmu atrisināt, un tagad došu vārdu Sipels kundzei divas minūtes. Thank you. Paldies. Par ko mēs šeit runājam? Komisija Dublinas sistēmu grib atkal piemērot attiecībās Grieķiju. Tā ir sistēma, kas nekad nav darbojusies un uh, kas visu atbildību par uh, bēgļiem nobīda tikai uz ārējām robežām. Ja Balkānu maršruts tiks slēgts, tad uh, situācija, vai tās paliks slēgtas, tad uh, situācija Grieķijā pārvērtīsies par humānu katastrofu. Šeit nevar būt runa par eh, Dublinas uh, atcelšanu, jo citām dalībvalstīm beig beigās ir jāuzņemas atbildība. Tā vietā uh, tiek teikts, ka Turcija esot jāuzņemas mūsu problēmas, bet vai Turcija patiešām ir droša valsts eh, partneris, ko var paļauties? Miera process ar kurdiem tika pārtraukts, advokāti un žurnālisti nevar brīvi strādāt. Mediji tiek okupēti, un pēc Ķīnas Turcija ir valsts ar visvairāk eh, apcietinātiem žurnālistiem. Jā, mēs slavējam Turciju par to, ka tā ir uzņēmusi gan 3 miljonu bēgļu Un vienlaiks mēs paziņojam, ka mēs kā kontinents ar 500 miljoniem iedzīvotāju, ka šāds karas mums ir par daudz. Vienkārši jākaunas par to. Eiropa zaudē savu vērtību, kā vietu, kurā ir ne tikai labklājība, bet arī brīvība, demokrātija un kurā tiek ievērotas pamatiesības un cilvēktiesības tas uz bēgļiem netiek attiecināts, un tas ir arī tāds fatāls signāls mūsu pašu pilsoņiem. Komisijām padomēja, gal galā ir jāuzņemas politiskā vadība un sadalījums Eiropas eh, Savienības iekšienē. Bēgļu plūsmas un kontrabandistu rīcības iemesla novēršana, tas viss paliek svarīgs jautājums, bet tikai izpildot savu atbildību, uh, mums būs tāda ļoti spēcīga nostāja sarunās, un uh, tad mēs no mūsu puses būsim partneri, kuriem varēs paļauties. Ma, paldies, Sipas kundze. Jums ir zilās kārtības jautājums no Jakovčiča kunga. Vai jūs pieņemsiet šo jautājumu? Yes. Yes. Jā, pieņemšu. Jakovčiča kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies Ziparas kundzē par to, ka viņi pieņēma manu jautājumu. Jūs pieminējāt uh, Balkāna maršrutu un uh, teicāt, ka nevajadzētu to slēgt. Jā, es arī domāju, ka tai vajadzētu palikt atvērtai, bet vai jūs piekrītat, ka mums tomēr ir jāzina, kurš ierodas pa šo Balkānu maršrutu? Grieķija nevar vienpat ieviest atkal Dublinas režīmu, jo tas eh, pirms kāda ilgāka laika jau ir ticis eh, pārkāpts, bet mēs to domāt jāzina, kas eh, ieroc Eiropā. Jā, es piekrītu atbildi, ka ir jānodrošina bēgļu reģistrācija tur, kur viņi ierodas. Homēras kundze tikko kā norādīja uz to, ka tas nedrīkstētu palikt tikai un vienīgi Grieķijas atbildībā. Mums ir vajadzīga arī atbildība ar atbalstu ar personālu, Un, ja tas tiks nodrošināts, mēs noteikti būsim soli tālāk. Nākamais Kerkopa kungs divas minūtes lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji, cienījumā vicepriekšsēdētājas kundze, šodien mēs, protams, esam te, lai runātu par noteikumu īstenošanu. Tas, protams, nav īpaši uh, interesants uh, jautājums, bet ja mēs nespēlēsim pēc noteikumiem, tad jautājums ir, kāpēc mēs vispār esam šeit. Uh, Noteikumi un īstenošana nevienmēr mums ļauj nākt klajā ar skaļiem paziņojumiem par eh, milzīgu revolucionāru virzīšanos uz priekšu, bet eh, tomēr ļoti žēl eh, ir dzirdēt, ka pirmo reizi pēdējo 12 mēnešu laikā atkal tikus pārkāpt mūsu noteikumu grāmatu. Mums ir jācenšas panākt to, lai noteikumi tik tiešām darbotos tā vietā, lai ikreiz nāktu klajā ar jaunu politiku, jauniem priekšlikumiem, kas balstīti uz mūsu bezcerīgo pieeju. Mums ir jādomā par to mehānismu stiprināšanu, kas jau ir spēkā. Tas mums ļaus aizsargāt ārējās robežas, ļaus mums efektīvāk nosūtīt atpakaļ tos, kuriem nav vieta Eiropā, un efektīvāk arī uh, darboties Frontex. Uh, Timermans kungs eh, šodien mums eh, apgalvoja, ka tas viss tiks darīts, bet nekur nav teikts noteikumos, ka mums ir jārīkojas pretrunā ar mūsu pašu patvērumu meklētāju noteikumiem. Mēs mūs saista eh, šāda te noteikuma pārvietošana, bēgļu pārvietošana joprojām nedarbojas. Uh, Un ja mums nebūs pienācīgi ietvar, tad um, šī sadarbība ar Turciju nedarbosies, ja mums nav konkrētu mērķu, jo pretējā gadījumā mēs tikai izgāzīsimies, bet mums ir nepieciešams pozitīvs rezultāts. Uh, Džordžam Bernādam Šovam bija taisnība, kad viņš teica, ka mēs mācāmies no vēstures. Un mēs nemācāmies neko no vēstures. Paldies! Paldies Kiekaf kungam! Eteriča kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai atbildēsiet? Jā, Eteriča kungs, jums vārds. Paldies, paldies, ka piekritāt atbildēt uz jautājumu. Vai jūs nepiekritīsiet man, ka situācija imigrācijas jomā šobrīd ir galvenais faktors, kāpēc Eiropas Savienība pilnībā zaudējusi saikni ar vēlētājiem? Un, uh, tāpēc ir tik milzīga kritika, kas ir vērsta pret šo organizāciju. Vai piekritīsiet man arī tajā, uh, ka visi šie pasākumi, kurus Eiropas Savienība īsteno, lai tiktu galā ar uh, krīzi, patiesībā parāda uh, to, cik vāja ir šī organizācija. Paldies. Atbilda Kir Kirkapkungs. Paldies, uh, liels paldies par šiem interesantiem jautājumiem, kur man būs kādu brīdi jāpārdomā, bet vienlaikus es varu teikt, ja jūs ieklausījāties manis teiktajā, uh, jūs būtu pamanījis, ka mana pieeja bija uh, pozitīva pieeja, proti tā paredz, uh, ka apvienotā karalīste pilnībā piedalās un uh, cenšas iedvest vairāk saprātīgumu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā. Pat ja, ja mēs pamestu Eiropas Savienību, tad mēs vairs nevarētu ietekmēt um, ne ar savu pieredzi, nekā citādi palīdzēt Eiropai risināt šo krīzi, kas tik tiešām ir jārisina. Paldies! Nākamā uzstāsies deputāte Ket Cecilija Vikstrēma, divas minūtes lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Daži iepriekšējā mēneša laikā šis kontinents ir saskāries ar uh, milzīgu bēgļu skaitu, kas uh, bēg no konfliktiem un apspiešanas. Un, uh, jo daudzi valstu vadītāji ir bijuši ļoti liekulīgi. Bēgļi pie robežām, viņi ir pakļauti starptautiskajām tiesībām, bēgļu tiesībām un uh, Eiropas Savienības tiesībām. Neraugoties uz uh, skaitļiem, ko parādīja Betrama institūts uh, par uh, to, kādas izmaksas būtu uh, Tad, ja nedabūs ar Schengenas zonu, tie būtu 1,3 eh, triljoni eiro. Jā, un kas būtu ar eh, šādu situāciju? Bet eh, runājot par Eiropas vadību un tikai ilgtermiņa risinājumi sniegs Eiropai atkal iespēja rīkoties uh, suverenitātes režīmā. Ir jābūt, eh, jāuzņemas atbildība par cilvēkiem, kas ir devušies bēgļu gaitās. Mums vajag eh, nodrošināt eh, kopīgu robežu pārvaldību un mums ir jārīkos kopā, lai mēs atbilstu starptautiskiem standārtiem pēkļu uzņemšanai. Komisārs Avramopulos un vicepriekšsēdētājs Timermans Lūdzu, nodrošiniet eh, labu sadarbību ar eh, komisiju un eh, meklēt patiesas Eiropas risinājumus arī Dublinas sistēmas reformu procesā. Arī šim parlamentam jāuzņemas vadība, lai mēs rīkotos un nebūtu tā situācija, kāda ir padomē. Un nākamā uzstāsies Kornelija Ernste. Pusotru minūti. Jā, paldies. Kas pašlaik notiek ar eh, bēgļiem, to var vērtēt tikai kā cinismu, jo dalība valstis Eiropas Savienība nevēlas paši uzņemt bēgļus. Un tas tiek uh, risināts kā tāds uh, darījums. Ja bēglis tiks nosūtīts atpakaļ uz Turciju, tad atpakaļ dabūs Eiropa legālu bēgli, legālu izceļotāju. Šāda atpakaļ atgriešana, starp citu, bēgļu atgriešana neatbilst starptautiskām tiesībām, jo Turcija līdz pat eh, šodienai ir parakstījis tikai ar tādu reģionālu atrunu. Stratēģija, kādā veidā varētu veidot patiesu uzņemšanas politiku Eiropas Savienībā, nav izdevusies. Eh, un šī migrācijas programma ir faktiski represija programma. Dāmas un kungi, jā, varbūt, ka tagad varētu padomāt par to, ka uh, Tikai sīriešiem tiek piešķirta aizsardzība, un viņu gadījumā tiek diskutēts par eh, drošām zonām Sīrijā. Tas ir faktiski tikai fars un nožēlojami. Eiropas Savienība sasaista sevi ar Turciju, kas ne tikai nenodrošina vāru brīvību, bet šauj arī pat uz savu tautu. Dāmas un kungi, ir tiesības saņemt eh, bēgļu statusu, bet eh, Un tas ir uh, civilizācijas sasniegums pēc otrā pasaules kara. Mēs kā kreisie nekad nepieņemsim, tas netiks īstenots. Es aicinu jūs pr protestēt pret visu šo, kas notiek. Un mēs kā Eiropas uh, parlamentārieši un kā pilsonisko sabiedrība mums ir jāvēršas pret to, kas pašlaik notiek. Paldies! Paldies! Nākamā ar Gentīnī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Timermana kungs, Avramopola kungs, Tā būtu bijusi jūsu lielā iespēja mums reiz paskaidrot, kā jūs vērtējat vakardien izskanējušos padomus ierosinājumus, bet jūs tikai sakat, ka jūs lojāli līdzdarbosieties, tādējādi atsakoties no jebkādas eh, atbildības, jūs runājat par cil, eh, starptautiskām cilvēku tiesībām un tam līdzīgi. Bet Jūs galvenokārt gribat ierobežot bēgļu plūsmu uz Eiropu, un tā ir pirmā kļūda šajā analīzē, jo bēgļi bēg no kaut kā, viņiem varbūt nav nemaz obligāti kāda noteikta mērķa. Tas jāatzīst, mums kaut kā jārisina šī situācija. To neatrisināsim, ja jūs teiksiet, ka jūs saņemsiet atpakaļ veco bēgli, mēs gribam labprāt jaunu bēgli nav runa par tukšo tāru, ir runa par cilvēkiem. Kā jūs grasties organizēt legālo imigrāciju? Ja mēs runājam par robežu kontrolēm, jābūt skaidrībai, ka cilvēki nedrīkst, viņiem nav iespēja legāli ieceļot, tāpēc viņi ieceļo nelegāli. ne tikai padomē trūkst vadības spēju, un, bet arī jūs pie jums. Un, un, man ļoti žēl, ka tā. Nākamā Ferāras kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Arī šodien mums jārunā atkal par pieticīgiem panākumiem attiecībā uz migrācijas darba kārtību. Desmit tūkstoši nepilngadīgo ir pazuduši bez vēsts Eiropas eh, teritorijā. Mēs joprojām nezinām, kā organizētā nozidzība attīstās. Es ceru, ka Eiropola migrācijas centrs mums drīz varēs pastāstīt, kas te notiek un mums ir šīs sarunas ar Turciju, lai pārvarētu bēgļu krīzi, bet mēs nedrīkstam ļaut sevi šantažēt no Turcijas puses. Mēs nedrīkstam samaksāt par bēgļu plūsmu kontroli ar Turcijas iestāšanos Eiropas saimnībā. Mēs mānam sevi, tādēļ, ka Eiropas saimnībā trūkst politiskās gribas, politisk, e, bēgļu krīzi patiešām risināt. Daži dalībvalsts atsakās solidāri risināt šo problēmu Kamēr nav dalību valstu uh, gribas, nekas nemanīsies. Vai jūs pieņemsiet zilo kārtīt, Valtmans kundze? Lūdzu. Paldies. Ar prieku konstatēju, ka jūs runājat arī par desmit tūkstošu pazu, bezvēs pazudušiem nepilngadīgiem. Vairāk nekā 40 deputāti ir eh, rakstveidu eh, jautājumu par to iesnieguši un lūguši šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Ko jūs politiskā grupa piedāvā, lai noskaidrotu šo 10 tūkstošu bezvēs pazudušo likteni? Jūs pieminējat Eiropolu, eh, jūs pieminējat organizāciju par bezvēs pazudušo bērnu organizāciju. Mēs nedrīkstam pieļaut 10, 2016. gadā, ka 10 tūkstoši bērnu tāpat vien Eiropā kaut kur pazūd bez vēsts. Ferāras kundze. Jā, protams, atbalstu jūs arī savas politiskās grupas vārdā. Šis jautājums ir jāatrisina. Kas notiek ar, kas ir noticis ar šiem nepilngadījiem, kuri nav vecāku pavadībā? Mēs esam iesnieguši arī atbalstu Eiropas komisijai un šai grupai, kas ir īpaši aizsardzības cienīgi, viņiem ir jāpalīdz. Tas nav pieņem, ka desmit noteikti ir tūkstoši šādu eh, nepilngadīgo bez piedušo pavadības eh, atrodas eh, Eiropā un viņi netiek sargāti. Tagad nākam mā, Mājeres kundze. Pusotru minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. Šajā patvērumu krīzē, ko paši esam izraisījuši, parādies, cik Eiropas Savienība ir uh, nespējīgi rīkojasies. Simtiem lapušu ierosinājumu, bet politisko patvērumu meklētāju skaits nav samazinājies Nīderlande. Tagad ir savu likteni likusi diktatora Erdogana rokās. Kauns. Turcija prasa 6 miljardus. Mēs piekāpjamies. Mēs atcelsim turkiem vīzu režīmu Eh, eh, turki prasa pātrināt iestāšanās sarunas, Eiropas Savienība piekāpjas. Bīstama spēle, kur mēs liekam uz spēles savu brīvību tikai, lai politiskā patvēruma cunāmi apturētu. Tā, tas nav darījums, tā ir vēsturiska kļūda. Šie plāni ir tūlīt pat jāceļ. Es aicinu savu premjeru būt drosmīgam, slēgt Nīderlandes robežu un nesniegt naudu turku patvērumu meklētājiem. Uh, bet tikai savai drošībai. Paldies tagad eh, pie grupām nepiedarošo vārdā papadākis pusotru minūtu. Par Schengenas ceļkārti un vakardienas vienošanos. Tas novedīs pie tā, ka tūkstošiem bēgļu Turcijā tiek uh, ieslēgti robežas ir slēgts. Kontrols, atpakaļ atgrieziešana, un tā tā, tā nav tikai Austrijas politika, te ir un jau par Eiropu. Un to visu vēl atbalsta Grieķijas valdība. Afgāņi vairs netiek atzīti par uh, bēgļiem, lai gan viņi ir imperialistu kārbu upuri. Un arī sīrieši būs tagad ekonomiski bēgļi un atgriezt Turcijā un kā ar Dublinu. Politiskā patvēruma tiesības tika ierobežotas, kā tas nesen noticis Vācijā un cits rasistu valsts sakos. NATO tiek pasludināta par policistu Egejas jūrā, Grieķijas suverenitāte apšaubīt, tādējādi imperialistu karš tikai tiek vēl uzkurināts, kas ir izraisījis šo bēgļu krīzi. Mēs prasām solidaritāti. Bēgļi ir, bēgļiem ir jāno, jāvar nokļūt savā mēķu valstī, mums jābūt viesmīlīgiem, mums ir jāvēršas pret represīvojas politiku, pret imperialistu karu, pret kapitalismu. Re, Roberto Metsolē nākamais runātājs. Es dodu vārdu Roberto Mecolam. Jums ir uh, reglament, jums ir uh, reglament jautājums. Jā, taisni tā. Lūdzu runāt uh, lēnāk, pretējā gadījumā tulki nepagūst labi iztulkot, lūdzu aiciniet runātājs runāt lēnāk, tad varēs labāk iztulkot runas. Pretējā gadījumā ir grūti sekot debatēm, ja mēs ne pārvaldam runātāju valodas. Lūdzu tulkus tulkot un runātājs runāt lēnāk, lai tulka varētu labāk strādāt. Un tagad došu vārdā Mecols kundzei. Paldies priekšsēdus kundze, paldies komisijai par tās e, apņemību rast izēju no krīzes un pārbaudīt rīks, kas ir Eiropas Sanībai, lai to darītu iespējami labāk. Es vērsīšu galvenokunību Schengen. Mūsu e, Schengen zona ir kļūst par modernās Eiropas stūrakmeni Jādara viss mūsu spēkos, lai tā tāda būtu arī turpmāk iesīmeslis, kad ja mums nav, nebija iekšē robeža Eiropā, bija tāds, ka mūsu pilsoņiem apsolīja, ka mūsu ārējās robežas būs drošāks un ka informācijas apmaiņa tiks uzlabot. Tas ne, viens nevar notikt bez otra. Schengene ir absolūti nepieciešama Eiropas drošībai, bet arī ekonomiski un politiski nepieciešama. Mēs esam redzējuši, ka robežu kontrolas atkal ieviešana būs starp 5 un 18 miljardiem katru gadu. Tādēļ jādara daudz vairāk nekā gādāt, lai gādāt par drošām ārējām robežām un augstiem drošības standartiem kopumā. Tādēļ arī jūras robeža apsardzība ir ļoti svarīga. Tas ir jādara ātri, eh, rūpīgi izvērtējot suverenitātes implikācijas. Mums arī jāgādā, lai ES Turcijas rīcības plāna apņemšanās tiktu implementēts un vakar vakarā par to arī panākts vienošanos. Katrai dalībvalstī ir jāpild savu pienākumu pie ārējām robežām. To var sacīt arī par Grieķiju. Mēs visi apzināmies, ka Grieķija e, ja ir, e, nāks saskarties ar lielām grūtībām, tieši tādēļ arī jābūt solidaritāties ar dalībvalstīm. Un es beigšu priekšsēdus kundzi sakot, ka mūsu pilsoņi prasa rīcību no Eiropas, nav vairs runa par e, steidzam risinājumu rašanas steidzamiem uh, problēmām, tad ugunsdzēsēji pievairs nedara. Mums jārod ilgtermiņa risinājumi. Paldies, deputāts kundze. Zilā skatīts jautājums no Saņi kunga. Vai jūs pieņemsiet to? Jā. Saņi kungs. Paldies. Godama deputāts kundze. Man arī būs labi, ja jūs divos, trīs vārdos lēnām atbildēsiet man jautājumu. Tātad, vai jūs redzat iespēju risinājumu tajā, ka mēs vēršamies pret šīm bloķējošām dalību valstīm, eh, eh, jo šeit vairākas dalību valsts šos risinājumus cenšas bloķēt? Lūdzu, deputāts kundze, dod jums vārdu un centīsimies runāt lēnāk, jo tiešām ir grūti tulkiem e, iztulkot tik ātru runāšanu. Paldies par jautājumu. Jā, es pat labāk strādāju pie ziņām, ko es ceru, ka plenā sēdē nākamā mēnesī apstiprinās, kur tieši tiek identificēta šīs institūcijas vīzija. Kā pēc vairākiem gadiem mēs beidzot varētu panākt to, ka tiek atzīts, ka migrācija ir nāste, kas jānes visām e, savas e, es dalībvalstīm, visām 28. ir vajadzīgi e, šāds samērīgi atbildīgs dalījums ar visām dalībvalstīm Morais kungs. Pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdus kundze, kā Timermana kungs teica Es domāju, viņš teica, ka mums ir plāns, bet, godīgi sakot, komisijai bija daudz plānu, un pat ļoti labi plāni - 700 miljonu eiro, kas tika iepludināti Grieķijā nesen. Tas parādīja, ka var kaut kas notikt ar humanitāro instrumentu, bet ar to nepietiek. Un mēs zinām, ka daudz deputāti, kas ir iesaistīti e, šīs krīzes risināšanā, zina, ka komisija ir jau vairāk nekā divu gadus bijuši dažādi plāni, problēma ir padomu. Nesaskanīgā agresīvā reakcija pret labiem plāniem vairākās jomās. Tagad mums ir divi pilāri e, šim risinājumam. Ir komisijas plāni attiecībā uz Dublinu, aģentūru, E, darba pa, e, apjoma paplašināšana, e, politiskā patvēruma atbalsta, birojas, robežu pārvaldības, liels vīzijas, kas paredzētu lielu darbu nākamo mēnešu gaitā. Un tad ir Turcijas plāns. Tajās dažās sekundēs, kas man ir dots, es gribētu tikai teikt, ka mēs nedrīkstam pārkāpt starptautiskās tiesības attiecībā uz Turcijas plānu. Mums ir jāpieturas pie principiem starptautiskām tiesībām visā, ko daram. Uh, Atcerēsimies, ka šeit parlamentā mēs nevaram atļauties nestrādāt ar dažiem no galveniem jautājumiem, ko komisija um, risina. Mēs nevaram atļauties cilvēkiem ļaut nomirt vai nepilngadīgiem uh, bēgļiem pazust bezvēs. Morais kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kārtas jautājumu no Jūreka kunga? Jūreka kungs. Jā, jautājums šāds. Jūs kritizējat Eiropas padomu, bet vēl pirms desmit mēnešiem valdības tieši bija tās, kas vienīgo loģisko risinājumu piedāvāja, lai šī, šo drāmu apturētu proti. Cilvēku nelegālo kontrabandu, pret to vērsties, vai tas nav ne, nepieciešams mehānisms, pa, lai varētu palīdzēt arī tiem, kam ir jāpalīdz. Mums ir jāatrisina arī otra problēma, ko citādāk mēs nevarēsim atrisināt. Paldies! Paldies par jautājumu. Padomē izaicinājums nav tāds vispārīgs, ne jau tāda ir problēma, bet ir ekstrēmās puses padomē, ir valsts, kas bloķē cits valsts, un tas nav pieejams Eiropas saimnībā, kas grib organizēt atbildes sniegt problēmām. Ir nepieņem, ka dažas valsts var atļauties šķiet e, e, noskatīties, sēdēt malā, kā cits valsts raujās pušu. Eiropas komisijai ir plāni, tie jau divu gadu top, bet dažas dalība valsts mums neļauj e, neko darīt. Paldies, Marais kungs. E, Stevensas kundze nākamā lūdzu. Viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. dārgie kolēģi, Eiropas politiskie vadītāji nav robežām pievērsuši pietiekoši uzmanību, tagad esam atkarīgi no Turcijas, jo mēs vairs nespējam kontrolēt savus robežus. Mēs esam kļuvuši um, šantažējumi, un Turki arī to dara. Eiropas Savienība ir pārāk ilgi pieturējusies Merkeles pārāk vaļīgiem kursam, un tādēļ tagad mēs cīnāmies ar problēmām. NVA, mana politiskā partija, to ļoti skaidri saskatījusi. Mēs no, nu, atrodamies ļoti nētā situācijā, tas nedrīkst atkārtots. Jāgādā par to, ka Eiropas Savienība kontroli atgūst pār situāciju un nebūtu atkarīgi no valstīm kā Turcijas. Ir jāslēdz ceļu uz Rietumē Eiropu, mums ir uh, jāievieš arī atgriešanas politika, ir jābūt arī eh, ģimenes apvienošanai stingri ierobežojumiem. Paldies, deputāts kundze. Mlināras kundze, al, eh, nākamā viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze, es gribētu eh, godīgi debatu, bet šajā paziņumā, pa ko mēs runājam, pasākumu implementācija, ja tas viss nav veicies. Mēs nevaram aicināt valsts, ka Grieķija izveidot karstos punktus, ja bēgļi netiek pārdalīti starp dalībvalstīm 586 personas no 66 tūkstoši 400, e, tas ir gandrīz nekas. Esmu pārliecināta par divām lietām. Pirmkārt, mums jābeidz es problēmas um, uh, no piespārspēlēt citiem. Otrakārt, ir jāveidzīgi konkrēti pasākumi, lai solidaritāti atjaunot un atbildības pārdalīšana notiktu tagad. Šengens funkcionēšana ir jāatjauno, eh, valsts valdība vadītāji to atbalsta, bet es baidos, ka um, šis jautājums jau pārāk novilcināts. Mums ir vajadzīgi viss aptroši pie, ne tikai uz papīru. Eh, paldies es eh, gaidu eh, konkrēti legālu migrācijas priekšlikumu. Jūs nedaudz pārsniedzāt runāšanas laiku. Centīsimies ievērot runāšanas laiku. Tagad Bjērkas kundze viena minūte. Eh, Liels paldies! Schengens zona ir jāatjauno. Bet nevar būt tā, ka Eiropa iebilst pret imigrantu ierašanos tās teritorijā. Tā vietā, lai izveidot koalīciju, kas ļauj uzņemt šos bēgļus, komisija sagatavo programmu, kas ļauj novērst šo cilvēku ierašanos Eiropā. Tā ir nepreiz sagatavot programmu, kurā tiek iesaistīts Frontex, un tā mums ir nepieņemama. Galu galā mēs uzticam uh, šīs krīzes risināšanu Turcijai. Cienījamie kolēģi, tādā veidā mums neizdosies atrisināt šo problēmu. Tas nav nākotnes risinājums. Nākotnes risinājums nozīmē, ka mēs kopīgi pārvaldam šo krīzi Eiropā. Tas nozīmē, ka mēs uzņemamies savu atbildību, jo pretējā gadījumā uh, mēs eh, būsim noslēgušies Eiropā, kas vairs neaizsargās patvērumu tiesības un citu vai tiesības. Paldies! Paldies! Tagad Kellers kundze vienu minūtu. Thank you, komis Paldies! Komisāra kungs savā 10. februāra komunikē jūs izklāstījāt to, kas jūsuprāt ir droši trešā valsts. Ja es pareizi saprotu, tad lielākā daļa to uh, garantiju, kuras ir ierakstīts Eiropas Savienības likumdošanā, var interpretēt tā, ka tas attiec uz pilnīgi visiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizs risinājums, jo pretējā gadījumā, kāpēc mums vispār ir šāds garantijas, tātad mēs sagatavojam šo likumdošanu, lai ievērotu to, nevis vēlāk paziņot, ka tā nav spēkā. Uh, Tāpēc mans jautājums jums būtu sekojošs. Vai jūs tik tiešām uzskatāt, ka Turcija ir valsts, kas eh, drīkst izmantot militāro varu pat pret saviem cilvēkiem? Valsts, kas nosūta bēgļus atpakaļ uz Sīriju, lai gan tiek ziņots par to, ka um, viņ, uz viņiem tiek šauts, vai jūs uzskatāt, ka šādu valsti mēs varētu kvalificēt kā drošu trešo valstu, kā tas ir saskaņā, eh, kā tas ir izklāstīts un attiecīgajos Eiropas Savienības eh, dokumentos? Paldies! Nākamā Vīnbergas kundze viena minūte. Tak, fru talman! Paldies, priekšsēdētāji! Timerman kungs saka, ka Ir zināmas problēmas pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Es varu tikai piekrist. Tagad mēs runājam par jaunu robežu apsardzes dienestu Frontexam atvēlētie līdzekļi palielināt trīs reizes, un es domāju, ka tas tiek darīts tieši tāpēc, lai aizsargātu mūsu ārējās robežas, bet izskatās pēc jūsu teiktā, ka Frontex galvenais uzdevums ir meklēt un glābt cilvēkus jūrā. Un ko tad darīs eh, šie jaunā um, robežu kontrols spēki, vai viņi darīs to pašu, ko Frontex? Jūs tagad runājat par to, ka mums ir jāpārdala 160 tūkstoši bēgļu, bet kas tad notiks tad? ja mums būs jāpārdala ar vien vairāk un vairāk bēgļu, tad, kad mēs būsim pārsnieguši kvot, šīs kvotas, ko tad mēs darīsim? Vai mēs tās pārskatīsim, vai mēs pārskatīsim šo pārdals mehānismu dalībās starpā? Kas notiks? Paldies! Nākamais Brioā kungs, viena minūte lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, 700 miljonu eiro, ko kom, tā ir summa, ko komisija grasās eh, piešķirt vai atvēlēt šeit imigrantu uzņemšanai. Ja mēs runājam par šiem skaitļiem, es vēlētos eh, domāt par kalē iedzīvotājiem, kuriem tagad ir jācieš no šīs te katastrofālās politikas, imigrācijas politikas. Viņu ģimenes vairs nevar dzīvot drošībā un gal galā arī Uh, uzņēmējs slēdz savus veikalus. Un ko jūs varat teikt visām šīm sievietēm, kas cieta no seksuāliem uzbrukumiem ķelnē? Šiem imigrantiem nav nekāds cieņas pret valstīm, kas viņus uzņem. Jūs tagad uzņematies šādas izmaksas mūsu līdzekļi ir jāizmanto, lai uh, nojauktu šādas te imigrantu nometnes un lai izraidītu nelikumīgos imigrantus, bet arī lai palīdzētu Ungārijai, Bulgārijai un Grieķijai nostiprināt savas robežas un atvairīt imigrantu pieplūdumu. Paldies! Tagad uzstāsies Golniša kungs, pusotru minūtu lūdzu. Nu, mazākais, ko mēs varam teikt, Eiropas Savienības darba kārtība imigrācijas jomā, ar kur tikām iepazīstināti pirms 20 mēnešiem, ir pilnībā izgāzusies. Nu, kā gan varēja būt citādi, ja lielākajā daļā e, šī darba kārtība bija balstīta uz e, vairāk vai mazo, e, mazāk labo gribu no trešās valsts puses. Proti, es runāju par Turciju, ar kuru Eiropas Savienība uztur divdomīgas attiecības, šizofrēnas attiecības. Turcija arī ir sapratusi, ka Eiropa ir vāja. Tā tagad cīnās par savām ārējām robežām un vienlaikus vēlas uzņemt simtiem tūkstošu bēgļu par spīti tam, ka vi, Eiropas Savienības iedzīvotāji pret to iebilst. Tas novērt pie tirgošanās. Jūs tagad Erdogan rokās ieliekat kodoli ieroci uzticot viņam Eiropas Savienības ārējās robežas uzraudzīšanu, tātad viņš drīkstēs atvērt vai aizvērt vārtus imigrantiem. Šī te sistēma viens pret vienu, kur atbalsta Merkele, proti, ka mēs uzņemam ikvienu uh, vienu bēgli par katru nelikumīgi atvērīto bēgli, uh, nav pareizs risinājums. Mēs neesam atrisinājuši problēmas. Lielākā daļa dalībvalstu atsakās piedalīties jūsu um, bēgļu pārdevas uh, kvotu sistēmā. Un uh, visi uh, noziedznieki, kas organizē uh, bēgļu pārvešanu, jau ir izdomājuši, kā turpināt savu darbību. Paldies! Ujazdovski képviselő úr kék kártyát intéz. Divas zilās kartītes no Viežovska kunga. Vai jūs pieņemsiet tās? Kolniša kungs. Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Nu, Viežovska kunga lūdzu. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колега, не смятате ли, че това... Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamais kolēģi, vai jums nešķiet, ka uh, Vienošanās ar Turciju ir nepieņemama. Tas nav pieņemams uh, veids. Mēs izturamies pārāk labvēlīgi pret Turciju. Briseles uh, birokrāti patiesībā ir tikuši uzspirkti. Iesaistoties šādā darījumā, Eiropas Savienība atzīst, ka tā nav spējīga nodrošināt savu ārējo robežu aizsardzību, jo tā galā, gal galā uztic to Turcijai. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Paldies! Atbilde. Jā, cienījamais kolēģis, pilnībā piekrītu jūsu viedoklim šajā jautājumā. Es domāju, ka tā ir nepieņemama tirgošanās, kas noteikti veicinās bēgļu pieplūdumu, jo īpaši, ja mēs atcelsim vīzu režīmu, eh, bēgļiem, kas ierodas no Turcijas, ir ļoti daudz šādu imigrācijas eh, kandidātu, kas eh, imigrē Eiropas Savienībā ekonomiska apsvēruma dēļ. Paldies! Džambaska kungs. Atvainojiet, ka es jūsu vārdu slikti izrunāju, bet jūs sapratāt mani, un tagad nākamais Broka kungs. Pusotru minūtu lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisijas vicepriekšsēdētājs kungs, kolēģis un kolēģi. Vēlos pateikties komisijai par to, ka tā, tās pagājušā nedēļas un iepriekšējā mēnešu priekšlikumus ir saglabājis, tas ir tāda faktiski ir tāds gadsimt notikums šāda bēgļu plūsma un vajadzētu nodrošināt, ka iekšējā Eiropas brīvība, pārvietošanās brīvība, robežu nāsamība Eiropā un Schengenu Eiropā tiktu izglā, izglābtas. Ir jābūt ļoti skaidram plānam un uh, vajadzētu nodrošināt mūsu sociālo apdrošināšanas sistēmu un iekšējais tirgus uh, ne, piedzīvo nekādu kaitējumu šajā krīzē. Uzskatu, ka ir svarīgi, lai tiktu atjaunot iekšējā kārtība un mērķi Ženēvas konvencijas eh, izpildīšana un eh, lai tas viss tiktu saskaņots ar Eiropas eh, iekšējiem jautājumiem un šiem abi mērķi ir jāsasaista. Prasība, kas jau sen izskan parlamentā, ir jābūt ne tikai Eiropas kopējai robeža kontrolē un piekras kontrolē, uh, tad šeit ir jāraugās, ka 15-20 gadi Schengena, Dublina. Nedrīkst būt tā, ka mēs vienkārši aizlēžamies no šā pienākuma izpildījuma. Māte to dara, Itālija to dara, bet šī kopīgā robeža apsardzība, kas tiek finansēta no mūsu naudas, tai ir jābūt nodrošinātāji. Un uh, tam ir arī jābūt tā, ka bēgļi var baudīt uh, likumos paredzēto procedūru, un vienlaikus ir jāsniedz uh, palīdzība bēgļiem un tām valstīm, lai cilvēki, kas tur dzīvo, lai viņi var dzīvot saprātīgā situācijā, un es domāju, tas ir arī pagājušās uh, pirmdienas Eiropadomes samita tā vajadzētu būt rezultātiem. Tagad Vaidenholzer kungs vien pusotru minūti. Pašreizē krīze radusies arī tādēļ, ka mēs Eiropas Savienības līmenī daudz kas nav darbojies, jo mums nav Eiropas migrācijas politika un jo Dublina nekad nav darbojusies. Pozitīvi ir tas, ka tagad ir vispārīga visaptveroša pakete ar daudziem pasākumiem, par ko ir paredzēts diskutēt, un esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments uh, atbalstīs komisiju, lai viss šīs lietas konstruktīvi un kritiski un ātri tiktu izdiskutētas bet tas tomēr prasīs laiku, un problēma ir tāda, ka mums vajadzētu rīkoties tagad. Es biju pirms nedēļas idumēnī. Es uh, eh, nevaru aizmirst šos skatus, tas bija briesmīgi. Cilvēki ir izmisumā, daudziem nav jums virs galvas, ir īpaši sievietēm un bērniem ir jācieš. Šajās nedēļās situācija ir vēl pasliktinājusies, ir uh, lietus šajā teritorijā, tādēļ ir vēl grūtāk dzīvot. Uh, un šodien es no Idumēnija esmu saņēmis palīdzības saucienu, un pašlaik tur ir 15 tūkstoši cilvēki, kurā brīdī situācija var eksplodēt. Komisāra Avropolis kungs, es jums esmu rakstījis vēstuli, un tas ir daudz par maz, kas ir noticis. Ja nebūtu vietēji iedzīvotāji, tad uh, situācija sen jau būtu uzsprākusi. Ir padomes regula, uh, tā ir radījusi tiesisku ietvaru, tagad ir jārīkojas, un mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Ir jārīkojas, eh, kā Portugāles valdība to darīja. Viņa vēlas eh, dubultot savas kvotas, uzņemšanas kvotas. Un vakar viņi uzsāka bēgļu pārvietošanu no Grieķijas uz Portugālu. Tā ir pareizā atbilde uz krīzi. Vaidenholzer kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Atkinsona kunga? Jā kundzes. Mr. Brock, Mr. Brock, before you leave. Tā ir zilā kartiete Broka kungam. Pirms jūs aizgājat, jūs neatbildat man jautājumu. Merkels kundze eh, ir um, tiekoties ar eh, Erdogānu kungu. Vai viņa protestējusi pret to, ka ir apcietināti žurnālisti eh, Turcijā? Jā, viņa sarunās ar. Uh, Turcijas pārstāvjiem to ir pieminējis arī ar Erdoganu kungu. Merkās kundzei vienmēr uzbrūk par to, ka viņa nepieminot uh, cilvēciskie pārkāpumus un uh, reliģijas. Es domāju, ka Merkās kundze ir uh, faktiski uh, tāda kā čempiona šo uh, jautājumu pieminēšanā Turcijā. Viņa piemin reliģijas brīvību mediju brīvību Turcijā. Protams, tas viss eh, Turcija vēl ļoti tālu no situācijas, kādā tai vajadzētu būt. Un tā ir arī Merkels kundzes nostājas. Es nieks paldies. Deputāti kolēģi, noteikumi ir tādēļ, lai mēs tos ievērotu. Kas tagad notiek? Deputāts kundzei ir nāc prātā uzdot zilā skatīts jautājumu, bet nākamais deputāts jau bija izteicies. Tas ir ne tikai pret notiekumiem, bet arī nepieklājas. Tātad lūdzu tagad eh, nesāciet protestēt. Jūs jau pat izteicāt savu noteikumu. Tātad jums, uz jums neatiecās jautājums Vaidena Holcer kungs. Un tagad Halaho, Halaho kundzei dod vārdu. Kungam. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienība nav bijusi sevišķi veiksmīga risinot uh, migrācijas katastrofas jautājumu. Sadalīšanās mehānisms ir tikai viens piemērs par to, kā Eiropas Savienība mēģina ieviest kaut ko tādu, kas, uh, ko nevēlas ne dalībās, ne migranti. Vissteidzamākais uh, jautājums ir, kā apstādināt šo pozitīvā patvēruma šopingu. Cilvēka, kas uh, ierodas Itālijā, uh, tā, viņi dodas neaizskavēt uz valstīm, kur ir augstāks labklājības līmenis. Pateicoties dalību valstīm, tika ieviesta atkal iekšējas robežu kontrols. Šengen sistēmu vajadzētu pārtraukt, tik ilgi, kamēr situācija atkal tiek kontrolēta. Citādi mēs zaudēsim soli pa solim. Politiskā patvēruma note, noteikumi. Uh, vajadzētu būt tā, eh, ka nevajadzētu būt iespēja pieteikties politiskā patvērumu, tad jūs esat 27 Eiropas Savienības dalību valstis. Natālija. Paldies, deputāt kungs. Nākamā Natālija Grīsbeka. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija, jā, ir sapratusi, cik krīze ir plaša mēroga un pēc trim pasākumu kopumiem, pēc dažādiem samitiem, kas sakoja viens uh, otram, uh, Mums, diemžēl, nav izdevies īstenot visus šos pasākums, jo dalībvalstis eh, nākamajā dienā atsakās no tā, kam piekritušas iepriekšējā. Jūs piedāvājat aizsargāt ārējās robežas, lai saglabātu Schengens zonu, bet jo vairāk laika paliek, paiet, jo mazāk dalībvalsts ir gatavs uzņemties savu atbildību, izņemot Vāciju un Grieķiju, kas ieslīgst pilnīgā paralīzē, tāpēc, ka tūkstošiem cilvēku ikdienas iet bojā cenšoties Eiropas Savienībā un miljoniem ģimeņu izjauc karš un mēs gau galā tikai noraugāmies uz to, ka tiek nojauktas vērtības, kas bija Eiropas Savienības pamatā. Lūdzu, esiet šis prometējs, kas beidzot kaut ko dara un izdariet spiedienus dalībvalstīm. Tagad Krisogonos viena minūte, lūdzu. Vakardienas samits vēlreiz parādīja, ka Eiropas Savienībā noteikti dalībvalstis nevēlas strādāt, lai risinātu kopējos uzdevumus. Tās nav solidāras ir pretie citām dalībvalstīm. valstīm. kurām jārisina milzīgs Eiropas uz, uzdevums eh, bēgļu migrācijas jautājumā. Mums ir jāapzinās, ka vienpusēja rīcība, egoistiska nacionāla politika nesniegs nekādus rezultātus. Tā atstās katastrofālu ietekmi uz visiem, visām pusēm. Samitā tika pieņēms lēmumus par bēgļu atgriešanu attiecībā uz tiem bēgļiem, kas ir nelegāli ieceļojuši Grieķijā. Uh, un tāds pats skaits Sīrijas bēgļu tiks sadalīts pa dalību valstīm. Paldies par organizatorisko un finansiālo palīdzību Grieķijai, par to, ka tā uzņem bēgļus. Un arī par sadalīšanu, bet tomēr vārdiem ir jāsako darbiem. Nākamā Valēro kundze. Paldies, priekšsēdus kundze esmu ļoti nobežījusies par Schengenas un Eiropas Savienības nākotni, baidos, ka tā varētu sabrukt. Ja tagad redzam, ka viena valsts pēc otra ievieš pati savas eh, it kā pagaida robežu kontrolas, tajā skaitā starp Zviedriju un Dāniju, ir arī mans uzdevums gādāt par to, lai šādas robežu kontrolas būtu iespējami īslaicīgākas, jo tas nedos rezultāti, ja mm, visas dalībvalsts neuzņemsies savu atbildības daļu. Tas būtu ļoti traģiski, ja tiešām būtu šī robežu kontrols. Viens no jautājumiem ar kārtību arī tāds, ka tiek sūtīti atpakaļ cilvēki, kas netiek aizsargāti. Ir simtiem vai simtiem tūkstoši cilvēku pat, kas dzīvo jau gadiem Eiropā, mēs redzam, kā var, ka ir problēma, kā šos cilvēkus var nosūtīt apakaļ. Tas ir problemātiski. Es gribētu zināt, ko komisija par to saka. Marušika kungs, viena minūte. Lūs, esat nākamais. Paldies, priekšsēdus kundze, dāmas un kungi. Mēs visi esam kādreiz pacienti, daži arī no mums ir ārsti. Mēs zinām, ka veselība ir saistīta ar cīņu pret slimības uh, cēloņiem, nevis simptomiem, bet tagad mēs risinām simptomus, nevis cēloņus. Ja turpināsim tā strādāt, tad Eiropas Savienība sabruks. Un ja mēs esam mēs tiešām domājam par Eiropas projektu un Schengen, tad mums ir jāizlemj arī, kas ir Eiropa un kas nav Eiropa. Mums ir jāizslēdz robežas un jāsargājas e, no šīs lielās infekcijas, kas mums ir uznākusi. Šo slimību nevaram vienkārši ignorēt. No tā tā e, netiks izārstēta. Organisms ir jākopja. Mums jādomā par savu veselību. Turcija izmanto mūsu situāciju un saņem miljardus no mums lai īstenot pati savu politiku, bet mums ir jāsargā pašiem sevi un jāslēdz ārējās robežas. Jārīkojas vienkārši izlēmīgāk, radikālāk. Paldies! Paldies, deputāt kungs! Gabrielas kundze nākamā pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, paldies par šo izklāstu par to, kā tiek īstenot Eiropas darba kārtība imigrācijas jomā. Es priecājos par to, ka Junkera komanda ir apņēmības pilna no paša mandāta sākuma, bet mēs zinām, ka ļoti daudz ir jādara gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan ārpus tās. Vispirms vairāk jautājumu, ko es vēlētos uzsvērt. Vispirms, kas attiecas uz šiem hotspots. Mums ir 11 šādi punkti, bet tie nav darboties spējīgi. Kas tad neļauj tiem darboties? Varbūt šķēršļi ir politiski, un tāpēc mums ir vajadzīgs vairāk laika, lai dalībās pieņemtu savus lēmumus. Mums ir jādara steidzami un jādara šodien. Otrakārt, 2015. gada maijā komisija nāca uh, klajā ar paziņojumu par to, ka tiks izveidots pilota centrs Nigērijā. Bet um, jāsaka, lai arī tas ir konkrēts pasākums, uh, tas nav ticis pilnībā izmantots. Mums tas ir jāizmanto, lai strādātu ar trešajām valstīm, jo īpaši Āfrikā. Tālāk daži komentāri par mūsu ārējo politiku imigrācijas jomā. Es koncentrēšos tikai uz šiem punktiem, jo man šķiet, ka ja mēs vairāk darīsim, lai novērstu uh, šos iemeslus, kāpēc cilvēki dodas emigrācijā, tas ļautu risināt problēmas. Tātad vispirms. Uh, Eh, kad un kuras valstis, eh, Libāna un Jordānija, ir divas izšķirīgas valstis, kas eh, ir svarīgas, lai mēs risinātu imigrācijas krīzi. Tas šobrīd ir nepieciešams vairāk nekā jebkad, jo mūsu finansiālai solījumi ir jāpārvērš realitātē. Paldies! Paldies, deputāts kundze. Nākamā Rodrīgešas kundze. Mēs apsveicam komisijas pūliņas, bet Grieķu risinājums tur, kur risinājums drīz izrādīsies nepietiekoši. Tādēļ mums ir vajadzīgi labāki eiropeiski risinājumi, lai atgūtu kontroli pār situāciju, lai sargātu Schengen, lai <clears throat> mm, risinātu bēgļu problēmas saskanīgi ar Eiropas vērtībām. Mums ir arī vajadzīgas robežas Eiropai, nevis uh, dzeloņdrāts, bet jaunu robežu pārvaldības sistēmu, kur ir loģistiska kapacitāte un pakalpojumi. Robežu kontrola, kas pārvalda bēgļu plūsmas un arī atbalsta bēgļus humanitārā veidā. viss ir jāorganizē un jāfinansē kā strateģisks uh, investīcija, kas ir domāta, lai Eiropa sagatavo 21. gadsimtam un reorganizētu tās attiecības uh, pozitīvākā veidā. Paldies! Un tagad Fonštoršas kundze viena minūte. Paldies, dāmas un kungi! Gribu runāt par vienu centrālo jautājumu līdzinējā Eiropas uh, migrācijas darbkārtībā pārdals mehānismus. Miljoniem cilvēku ierodas Eiropā, Vācijas attīstības ministrs Müllerkungs gada sākumā teica, ka 8 līdz 10 miljoniem no tuviem austrumiem jau ir devušies ceļā un no Āfrikas nāks vēl daudz vairāk miljonu. Tāda ir šī problēma. Eiropas Savienība mēnešiem ilgi jau runā par 160 tūkstošu cilvēku eh, pārdalīšanu no, no Itālijas un Grieķijas. 873 jau ir sadalīti, un kopš vakardienas eh, tik teica, ka šī pārdala tiks pātrināta eh, būtiski. Tad varbūt izdosies 15 gados to paveikt. Bet ko līdzēs 160 tūkstoši cilvēku pārdala, kas jau ir, raugoties uz to, ka 80 miljoni vēl ir ceļā pie mums kā tas saistīts. Mēs nevaram visiem šiem cilvēkiem palīdzēt dziet Eiropā, mums jāpalīdz viņiem savās mājās, tūlīt pat, nekavējoties. Paldies, deputāts kundze. Albiola Guzmanas kundze nākamā uzstāsties vienu minūte. Paldies. Migrācijas politika, Eiropas Savienības migrācijas politika ir attīstījusies ņemot vērā ekonomisko situāciju, Eiropas Savienībā kopumā vai atsevišķās valstīs, bet neņemot vērā cilvēktiesību situāciju, migranti tiek dalīti miglā, mm, legālos un nelegālos, nelegāli migranti tika uh, iespundēti, apstādināti, viņiem netiek nodrošināta veselības aprūpe, viņi tika daļai jau turpat pie robežas nosūtīti apakaļ. Irākā un Afganistānā karos bēgļi tika izmantoti Viņi tika apzīmēti par ekonomiskiem bēgļiem. Patvērumu meklētāji vēl zināms tiesības baudīja, bet ekonomiskie bēgļi pilnīgi tika no Eiropas Savienības izraidīti. Un tagad visi bēgļi pie robežas tiek noraidīti vai nelegālās nometnēs izmitināti, piemēram, Kalē. Bet mums jāņem vērā, ka visi bēgļi un migranti ir Eiropas Savienības vardarbīgās un kriminālās politikas upuri. Maragala kungs. Komisāra kungs. Pirmkārt. Tātad mēs gribam bēgļus konteineros iebāzt un nosūtīt viņus atpakaļ. To esam tagad ar šo Turcijas uh, nolīgumu panākošu, nu brīnišķīgi. Joprojām tas viss ir Dublins ietveros, bet individualizētā <clears throat> bēgļu pieteikumi izskatīšana vairs neeksistē. Grieķijā ekonomiskā sociāla situācija tik slikta, ka viņi vispār es neko nespēja izdarīt. Divas Eiropas valsts savus uh, pienākums vairs nepildu, Balkānu bēgļu ceļš tiek slēgts, dalība valsts, eh, tad, tad eh, sievietes, vīrieši, bērni, lesbas tumā mirst. Nacionālajie egoismi, Eiropa uh, aiziet pa pieskari. Margāla kungs tiek pārtraukts. Jūs velti runājat tik ātri, šādi jūsu vēstījums netiek saņemts, jo tulk nespēja tik ātri iztulkot Atkinsons, kundz nākamā Eiropas savienība. Uh, Sevišķi labi eh, netir, nediņģējas Turcijas bazārā. Eh, eh, viņi grib dot 6 miljardus, bet Turcija prasa 20 miljardus. Ko jūs vēl gatavoties darīt ar nodokļu maksātāju naudu? Tad Tuska kungs piedāvā ceļkārtu pēc dažām minūtēm. Laikraksts tiks lēts un svētdien Merkels kundze um, cenšas nākt pretīm tajā pat laikā, kad alternatīva Vācijai guva vēlēšanās uzvaru. <clears throat> bet viņi neieklausās iedzīvotājus tautās. Eiropas eh, tautas eh, šo eh, liberalizāciju nav atbalstījuši. Vai Deivids Kamerats ir jautājis Britu um, iedzīvotiem, vai viņi atbalsta vēl 500 miljonu, miljārdu um, rēķinu? Es domāju, ka diez vai. Tātad, ko esam guvuši no šīm, šīs diņģēšanās turku bazārā? Um, mēs esam izmantot piekrāpt un tieši tādēļ Briti arī izstāsies no Eiropas Sanības. Nākamais. Eh, Dievs Demēra kungs, jums pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdājs. Vēlētos uzsvērt to, cik eh, nozīmīgi ir skaidri. Paraudzīsimies uz to, cik daudz cilvēku iekļūst Eiropas Savienībā. Mēs saskaramies ar milzīgu imigrācijas krīzi. Ir grūti to pārvaldīt. Vienpusēji lēmumi, kvotas, robežu, eh, robežu slēgšana var novest tikai pie Eiropas Savienības sabrukuma. Mums ir jābūt solidāriem, mums ir jārīkojas kopā, jo tikai tādējādi mums izdosies tikt galā ar šo sarežģīto situāciju. Mums ir jāatjauno Schengenas zona un jāaizsargā tā, nodrošinot arī pienācīgu robežu kontroli. Es atbalstu komisijas piedāvāto risinājumu un arī atbalstu šo ārkārtas palīdzību Grieķijai. Es atbalstu arī to, ka steidzami tiek um, beidzot nosūtīti tie finansiālai līdzekļi, kas tikuši solīti kā atbalsts. Turcija. Turcijas jautājums ir ļoti delikāts. Jā, Turcija, bet kāpēc? Tāpēc, lai uzlabotu to situāciju, kādā bēgļi dzīvo Turcijas teritorijā, bet arī Sīrijā. Ir ļoti nozīmīgi bremzēt Uh, to bēgļu pieprotumu, kuriem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Mums ir jāievēro savu apņemšanās gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan ārpus tās. Un izšķirīgi ir ievērot šo rezolūciju 2261, ir jāievēro arī Ženēvas konvencija ir jāpanāk tas, lai darba grupas pienācīgi darbotos, un mums ir jāuzņemas pienācīga loma. Paldies! Paldies, deputāt kungs Jotovas kundze, nākamā viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumā komisārs. Cienījamais komisār, es atbalstīšu jūs cenšoties risināt šo krīzi, bet jāsaka, ka um, iepriekšējās debats par Sīriju neliek mums cerēt uz īpaši labu risinājumu. Mums ir jācenšas uzņemties vadošo lomu konfliktu pārvaldībā un jācenšas arī risināt imigrācijas krīzi. Nesenajā pagātnē mēs balstījāmies tikai uz šo otro aspektu. Vai mums ir visaptveroša holistiska pieeja imigrācijai? Nē. Un gal galā pēdējā komisijas risinājuma reģionalizēja problēmu Tagad uh, mūsu darba kārtībā ir Grieķija, bet uh, kas notiks tad, ja mēs jau atkal saskarsimies ar ārkārtas situāciju? Mums būs dubultie standarti. Jūsu priekšlikumiem būtu jāsargā, uh, jāsaglāb Schengens uh, zona, bet jautājums, kas notiks pie citām robežām, vai tās kļūs par buferu zonām? Es varu teikt jums pavisam droši, ka Eiropa nevarēs aizsargāties pret to. Paldies! Ujazdowska kungs, viena minūte. E, e, pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy, to jest. Priekšsēdētāji, cienījumā deputāti, dāmas un kungi. Mums ir jāatgriežas pie realistisks pieejas, nevis populistisks pieejas. Pagājušajā gadā visi runāja par atvērto durvju politiku, bet tas nebija atbildīgi. Un es pilnībā piekrītam, ka mums ir jāatgriež pie realistiska risinājuma. Mums ir jākontrolē Eiropas Savienības robežu apsardzes, mums ir jāpalīdz Grieķijai, bet arī jāpieprasa tas, ka šī valsts īsteno atbildīgu politiku lai vienošanās tiktu pildīta, mums ir jāsniedz humanā palīdzība bēgļiem, kristiešiem un citu e, reliģiju pārstāvjiem, kas cieš eh, kara dēļ tuvajos austrumos. E, Nevajadzētu atgriezties pie pārvietošanas mehānisma. Tas ir uzspies me mehānisms un tas nav saskaņā ar starptautisko likumdošanu, jo mēs nevaram pārvietot cilvēkus uh, tādā veidā, kas nav saskaņā ar viņu gribu. Tikai droša Eiropa var palīdzēt citiem. Paldies. Tagad nākamais Sakorāfas kundze viena minūte. Όποιος θέλει να κατανοήσει την κατρακύλα της Ενωμένης Ευρώπης και των ηγετών. Paldies, priekšsēdētāji. Ja jūs vēlaties saprast Eiropas Savienību un tās vadītājus, tad jāiepazīstas ar samita secinājumiem. Sarunās ar Turcijas pārstāvjiem, kas nepārtraukt pārkāpj Eiropas Savienības robežu pamatiesības un bombardē kurdus uh, gan pie šīm robežām, gan citu vietu, kas draud izraidīt uh, tūkstošiem bēgļu, gal galā ir panākoši to, ka tiek atcelts vīzu režīms un tiek piešķirts atbalsts vēl 3 miljārdu apmērā. Tas tik tiešām ir kauns, ka uh, viņam ir izdevies arī panākt tu ieslodzīto apmaiņu. Grieķija ir kļuvusi par patvērumu tiem, kam vairs nav cerība. Ik viens bēglis cieš, viņš mm, nevar saņemt patvērumu, netiek ievērot pienācīga procedūra. Grieķijas, Vācijas un citu valstu atbildīgajiem ir jādara kaut kas, jo pretējā gadījumā situācija kļūs vēl jaunāk. Paldies! Rebegas kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir jārisina šī krīze balstoties uz solidaritāti, jānāk klajā ar konkrētiem pasākumiem šajā jomā, jo pretējā gadījumā Eiropas rīcības plāns nebūs līdzsvarots. Ir izšķirīgi, lai komisija pievērstu uzmanību jaunas imigrācijas politikas eh, attīstīšanai, vienlaiks pārskatot arī eh, Dublinas regulu un eh, zilās kārtas procedūru. Par to tiek runāts ik vienā Eiropas samitā. Bet, uh, diemžēl, tā šobrīd ir tikai utopija. Mums ir jārīkojas. Un šī kavēšanās, uh, tas, ka mēs nerīkojamies, uh, diemžēl ir realitāte Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, tagad Zvēra kungs, pusotru minūtu. Spoštovani, podpiram sklepe izrednega vārda. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, es atbalstu ārkārtas samita secinājumus. Diemžēl šķiet, ka Eiropas Savienība nav bijusi pietiekami strikta. Mēs esam piekrituši tam, ka bēgļu pieplūdums tiks samazināts un visbeidzot Schengens zona tiks atjaunota, bet cena par to ir ļoti, ļoti augsta. Jo īpaši tad, ja izrādīsies, ka Turcija nav uzticams partneris. Lēmumi, kas tiks pieņemti nākamajā nedēļā, būs daudz svarīgāk un jūtīgāk, un iespējams pēc tam situācija varēs uzlaboties. Mēs nevaram tikai un vienīgi piešķirt papildus atbalstu uh, Turcijai. Mums, mēs solījām uh, Turcijai arī pātrināt integrācijas procedūru, lai gan tas nekādā veidā nav saistīts ar imigrāciju. Turcija gal galā uh, nodarbojas ar izspiešanu. Tas nav uzticams partners. Tā nav uzticama partneru cienīga uzvedība. Un, protams, ka tas rada bažas par Eiropas Savienības un Turcijas sadarbību nākotnē. Kāds žurnālists man uzdeva jautājumu par eh, to, kādā situācijā tad ir cilvēktiesība jautājums un žurnālisti eh, Turcijā. Un man eh, šķiet, ka es nevaru dot pozitīvu atbildi. Paldies. Nākamā šlainas kundze. Su questa crisi migratoria ci giochiamo il futuro. Jā, par migrācijas krīzi. Tajā liktas spēles Eiropas nākotne kā mēs to varam reaģēt. Eh, šeit runēt par nākamajām paudzēm, ja mēs eh, rīkosim vēl samitus, eh, nepanākot kopīgu Eiropas risinājumu, sešas dalību valstis no 28 uzņem 50% no bēgļiem. Un, ja Eiropa tiešām rīkotos, tad varētu šo daudzumu arī uzņemt. Bet Itālija un arī Dažas citas valsts uzņēmušas galvenos loku. Slēgt robežas nav risinājums. Nevajadzētu ļaut šantažēt Turcijai, ja mēs strādāsim kopā pie risinājuma solidaritātes ietvaros un uh, holistiskas pieejas izpratnē. Mēs runājam par uh, Eiropas migrācijas programmu. Pagājušajā nedēļā biju Lampedūzā. Tur eh, šajā salā nedēļām ilgi uzturas eh, personas, viņiem pat kurpi nav, viņi ir basām kājām. Tagad eh, padomas lēmums tiešām vajadzētu arī iztenot, tik ilgi, kamēr nav nākotnes perspektīva šīm personām uzņemšanas punktu, kā šo punktu sistēmu nevar darboties. Liekulīgā Dublinas sistēma turpinās darboties un negatīvās situācijas saglabāsies. Mēs gaidām no komisijas, lai tā rīkojas. Mēs gribam patiesu pārmaiņu, nevis kaut kādas kosmētiskas izmaiņas. Paldies, deputāts kundze. Bet, diemžēl, tulki tik ātri nevar tulkot, kā jūs runājat. Jūs runājat pārāk ātri. Tādējādi viss jūsu vēstījums nevar tikt pārtulkots. <clears throat> Nākamais - Siljokītis. Europa. Eiropas Savienībai nav izdevies kontrolēt bēgļu krīzi. Tā ir turpin pieņemt nepareizus lēmumus, kas pārkāp starptautiskās tiesības un bēgļu tiesības eh, mīda kājām. Parādās rasisms, naids pret ieceļotājiem. Piemēram, Višagradas valstīs tiek būvēti žoki un bēgļi tiek turēti necilvēcīgos apstākļos. Arī Grieķijā ir šāda situācija un uh, tagad Eiropas Savienība vēlas uzgrūst atbildību Turcijai, bet mēs esam atbildīgi par uh, karu, kas uh, ir piespiedis cilvēkus bēgt no Sīrijas. NATO pārkāp dalībvalsts suverēnās tiesības Frontex pārkāpa Eiropas Savienības solidaritātes principu. Mums ir jāizbeidz nehumānā situācija, mums ir jāveido saistoša tiesību sistēma bēgļiem un uh, humanitārie krīzē ir jāizvērs vairāk solidaritātes, kas nāk par labu iedzīvotājiem. Bonāno kungs nākamais. Jā, Jūs runāja, lūdzu dažus runāt eh, lēnāk, bet mums ir tikai viens minūtes runas laiks un ļoti grūti ir vispār kaut ko pateikt. Eh, vai man nav taisnība? Jā, mans laiks jau ir sācies, un tādēļ mums jārunā vēl ātrāk. Ja mēs tagad sāksim debatu par to, kā izmantot efektīvi vienas minūtes runāšanas laiku, es jums varu teikt, ka tas ir grūti, bet, nu labi, eh, sāksim skaitīt laiku no jauna un lūdzu sāciet sarunu. Bravo! <laughs> Lieliski! Klausoties šodienas diskusijas, vēlos pastāstīt par pieredzi no manas valsts Itālijas. Tajā ierodas eh, bēgļi un pie mums padrauc ārzemnieki arī no valstīm, kurās nav kara gribētu izteikt priekšlikumu, jo klāt ir divi augstas uh, līmeņa pārstāvju, kas veido Eiropas uh, likteni. Katrai valstī Katra valsts ir izcīnījusi brīvību, to ir izcīnījuši mūsu tēvi un vectēvi. Tagad bēgļi ierodas uz Eiropu. Kādēļ? mēs šīs personas nevaram aizsūtīt atpakaļ uz viņu valstīm, lai viņi paši cīnās par savu valstu brīvību savā valstī. Mums vajadzētu viņiem sniegt iespēju izcīnīt savu brīvību savā valstī. Un nākamais, nākamā uzstāsies Vozenbergas kundze. Paldies, priekšādātāji. Vakardienas samitā 15 stundas tika diskutēts par pašaprotamām lietām. Un uh, galīgā lēmuma tika pārlikti uz uh, vēlāku laiku. Divi miljoni bēgļu jau tagad ir ieradušies Eiropas Savienības valstīs, un katru dienu ierodas vēl liels bēgļu skaits. Eiropas Savienībā ir pienākums uh, pieņemt lēmumus arī iepratīm dalībvalstīm, kas nespilda savu pienākumu uzņem bēgļus. Vajadzētu bēgus sadalīt eh, jau no Turcijas. Ir jāvēršas pret autoritārām valstīm, kas slēdz savas robežas. Nelegālie bēgļi ir jāsūt atpakaļ uz Turciju. Mm ir taču pastāv readmisijas noliekums. Mums ir eh, jāīsteno solidaritāte starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Turcija kā sabiedrotā prasīs arvien vairāk un vairāk naudu. Vajadzētu nodrošināt pamatbrīvības. Paldies, nākamais uzstāsies Pēters Nīdermüllers pusotru minūtu. Paldies. Priekšsēdus kundze, mēs šeit strīdamies, bet kas zina, kuros gadījums jau, ka pie Maķedonas e, e, robežas e, bēgļu bērni notiek ūdiņos spēlējās. Tādēļ nav jārunā tikai par politiķiem, kas ir ļāvuši sevi iejūgt populistu jūgā un domā, ka, ja viņi aizslēgs robežas, tad uh, problēmas būs atrisināts. Nē. Mums ir šodien jārunā arī par tām sievietēm un bērniem, kuras ir uh, iesprūdušas pie aiztaisītām robežām, kuras nespēja vairs tikt ne turp, ne atpakaļ par tām sievietēm ir jāgarūpējas, kuras eh, varbūt ir pieņemšas visgrūtāko dzīves lēmumu, ka tās ir pametušas savus mājas un cenšas šādi glābt savus bērnus un pašu dzīvības. Tās sievietes, kuras bieži tūkstošiem kilometru eh, ceļā ir nesuši līdzi savus bērnus, uztur tos pie dzīves un cerēdams, ka agrāk vai vēlāk tās nonāks, pie, e, nonāks tādā valstī, kur cilvēku tiesības tiek turētas ciņā. Tas, kas tagad notiek pie sarēktām Eiropas robežām, ir kauns un negods. Un e, tas e, liek kaunā mūsu Eiropas humānismu. Mums ir jāsargā Eiropa nekā, nevis no bēgļiem, bet no tiem politiķiem, kuri e, par, svarīgāk par vispār uzskata savu politisko karjeru, savu politisko varu un ir gatavi up, upurēt jebko un jeb, ikvienu dēļ tā. Mums ir jāsaka nē šādai politikai. Nevar būt Eiropas Savienības dalībvalsts tāda valsts, kas nepiedalās Eiropas kopējā Eiropas uh, imigrācijas un bēgļu politikā. Paldies! deputāt kungs. Eh, tagad eh, Huntis eh, uzstāsies vienu minūti. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Vicepriekšsēdētāja kungs, tas, ko jūs teicāt par vakardienas Eiropadomas secinājumiem, parāda, ka Eiropas vadītāji nerīkojas. Turcija izmanto šo krīzi, lai apšaubītu suverēnu valstu tiesības. Šis apmaiņas noliekums viena persona pret vienu bēgli, tas ir uh, kaut kā zobs pret zobu un acs pret aci. Vicepriekšsēdētāja kungs. Notiek sarunas ar Grieķiju par eh, parādu atlaišanu. Un varbūt, ka tā ir cena par to, ka mēs kļūsim par nemitīgu karsto punktu. Mums ir ne tikai parādu krīze, bet arī vēl bēgļu krīze. Mēs sniedzām humano palīdzību, bet uh, tas viss ir humanitārs noziegums pret uh, bēgļiem. Tagad runās Gārs kundze. Soņa, Paldies, komisārs kundze kolēģi. Fakts ir tāds, ka jau pusgadu Eiropas Savienība netiek galā ar situāciju pie savām ārējām robežām. Tas destabilizē visu Eiropu. Un tam ir arī nopietnas sekas uz Rietumbalkānu. Tādēļ ir jāizbeidz šī bezkontrols uh, tranzīta plūsma caur Rietumbalkānu. Ir robe, pie robežiem jāatkārto kārtību. Mēs šeit runājam visiem par bēgļu e, briesmām. Bet uh, tikai uh, vispirms ir jāpārbauda, kurš no šīm personām ir bēgļi. Lielākā daļa šo personu nav uh, bēgļi, bet īstenībā tie ir uh, uh, nelegāli imigranti, kas tikai meklē labākas dzīves apstākļus un tādēļ riskē savām un savu bērnu dzīvībām. Tādēļ saprātīgs secinājums ir tāds, ka Eiropas Savienībai ir jāgādā par to, ka tās ārējās robežas tiktu aizsargātas Tā ir degoša vajadzība, un mums nav vairs laika, ko zaudēt. Paldies! Paldies! Paldies! Paldies, tagad Klingas kundze. Paldies, komisār kungs, par bēgļu krīzi. Jau ir tikko izteikti ļoti daudz priekšlikumi. Daži no tiem jau ir pieņemti padomē un parlamentā. Savukārt citi lēmumi tiek gatavoti. Es uzticos, ka jūs izpildīsiet savus pienākumus un uh, izveidosiet sistēmu, kā mainīt uh, Dublinas regulu. Tiek uh, veidota sasaistas starp pirmo valstu, kur iet uz bēdi, bēgus un patvēruma iesniegumu. Sistēma ir jābalstās uz cilvēktiesību ievērošanu un tiesībām, kas ir starptautiski noteiktas Humanitārā reakcija var būt tikai daļa no stratēģija. Mums ir vajadzīga vispārīga stratēģija. Parlaments to prasa jau ilgāku laiku. Bez eh, ilgtermiņa plānošanas no Eiropas līmenī mums politiski neizdosies neko atrisināt. Gribētu pieminēt to, ko es tik pieminēts eh, šo priekšpusdienu, kad runāja augstais bēgļu komisārs ir jābūt Eiropas vērtībām. Tagad nākamā runātāja Kozlovskas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Dāmas un kungi. Komisāra kungs. Vispirms es vēlētos norādīt uz to, ko teica Tuska kungs pirms pāris dienām runāja par ekonomikas bēgļiem. Viņš teica, neierodoties Eiropā. Šis aicinājums ir pagrieziens Eiropas politikā, ņemot vērā pieaugušos iedzīvotāju skaitu, nākamgad droši vien būs divi miljoni, ir uh, skaidrs redzams, ka mēs nevaram glābt pasauli, ļaujot visiem iedzīvot Eiropā. Mēs nevaram to ne finansiāli, ne sociāli. Migrantu krīzes jautājums ir pamatojums ar ārpolitiku. Kāda ir situācija Āfrikā, tuvijos austrumos, mums jārūpēs par to, ka bēgļi var kaut kur arī atgriezties. Un uh, arī citas valstis tām vajadzētu uzņemt bēgļus. Eiropas Savienības un Turcijas uh, sametā kļuva redzams, ka akcenti tiek likt uz citiem jautājumiem, ir jārēķinās ar reālajām izmaksām, kādas uh, radīsies uzņemot bēgļus. Tas būs ļoti liels izmaksu faktors, un uh, šādā veidā, kā pašlaik sadarboties ar Turciju, mēs nevarēsim atrisināt situāciju. Uh, Migrantiem ir jāvar izceļot eh, likumīgi, mums ir jāatgūst kontroli, tīpaši ņemot vērā drošības perspektīva un arī uz iedarbīgu sistēmu. Mums ir vajadzīgi arī reāli dati, mums ir jāvar plānot, kontroli nepieciešama arī, lai izpildītu uzdevumus un uh, lai varētu izmantot iespējas, lai šī glābšanas laiva nenosliktu. Paldies, vārds Kirkos kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit, šajā parlamentā, mēs vienmēr esam centušies rast veidu, kā imigranti varētu nokļūt likmīgi Eiropas Savienībā, bet tagad vakardienas komunikē mēs redzam, ka mēs atsakamies no uh, savas iepriekšējās pieejas, proti no bēgļu pārvietošanas no Griecijas uz citām uh, eh, dalībvalstīm. Un grasāmies nosūtīt ekonomiskos imigrantus atpakaļ uz Grieķiju. Bet uh, ko mēs par to samaksāsim? Diemžēl Tas nozīmē, ka mums būs jāatsakās no savām vērtībām, jāatsakās no cilvēktiesība aizsargāšanas. Tā ir cena, ko mēs par to samaksāsim, tāpēc, ka mēs neesam vienoti un mums neizdosies īstenot vienotu politiku bez ekonomiskās politikas. Junker kungs teica, ka šī ir mūsu pēdējā iespēja, un mēs vēlētos, lai komisija darītu savu darbu. Paldies! Paldies, vārds Marāno kundzei! Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, Eiropa nav atbildīga par šo te imigrācijas krīzi, kur mēs eh, piedzīvojam, bet Eiropa ir atbildīga par eh, savu politiku, ar kuru tā ir veicinājusi nelikumīgu imigrāciju. Nāks konstatēt, ka ar šo kvotu politiku mēs esam iedrošinājuši imigrantus ierasties mūsu teritorijā. Situācija ir tāda, ka Francijā Valdība ir, valdība ir nolēmusi nojaukt kalē bēgļu nometni, kas tiek dēvēta par eh, džungļiem, un Schengens zonā nav robežu apmēram 20% bēgļu, kas ir tikuši pārvietot, gal galā ir devušies kaut kur, nesakot, kurp viņi dodas. Arī Vācijā ir ļoti daudz cilvēku, kurus nav iespējams eh, geogrāfiski sasaistīt ar kādu uh, izcelsmes vietu vai teritoriju. Gau galā mēs esam melojuši šiem cilvēkiem, kas cerēja uz mūsu atbalstu, un tā ir politika, kur Eiropas Savienība īsteno šodien. Mums ir nepieciešama strikta politika, vienlaikus nodrošināt arī atpakaļ nosūtīšanu, jo šobrīd imigrācijas politika nav uh, eksistējoša, un tas noteikti ir jāņem vērā. Paldies, tagad vārds uh, eh, Žitovs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Cīnāmais komisijas vicepriekšsēdētāji kungs, pirms uh, ziemas sākšanās daudz no mums domāja, ka Klimatiskie apstākļi novedīs pie bēgļu pieplūduma samazināšanās, bet tas nav noticis, un šobrīd Eiropa saskars ar daudz lielāku katastrofu nekā pagājušajā gadā ap šo pašu laiku. Ir pienācis eh, vairāk nekā laiks realizēt, saprast to, ka mēs esam kļūdījušies. Grieķija netiek galā ar milzīgo bēgļu pieplūdumu. Jāparaugās uz to, kas notiek uz Grieķijas un Maķedonijas robežas. Ja nekas netiks darīts, ja nebūs pārmaiņu, tad Grieķija nebūs spējīga nodrošināt Schengens zonas uh, ap, uh, apsardzību. Mums ir jādomā par darba metodēm, par to, kā mēs sadarbojamies ar citām valstīm, partnerība ar Turciju Uh, kopīga robežu kontrols misija ieviešana. Tie ir tikai nu, daži no instrumentiem, kas var palīdzēt mums izglābt. Paldies! Paldies! Tagad vārds pagliežas kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Jau atkal mēs esam plenārsēdē un runājam par imigrācijas jautājumiem. Runājam par ārkārtas, jeb steidzamības kārtā risinājumiem jautājumiem. Bet reiz par visām Man gribētos, lai šiem vārdu plūdiem sekot arī konkrēti darbi. Ir jāpārskata Dublin 3, jo e, tā ir problēmas sakne, kā mēs varam konkrēti palīdzēt Grieķijai. Pavisam drīz varbūt arī Itālijai, Portugālei un Spānijai būs nepieciešama šāda um, palīdzība. Komisija um, sākotnēji paziņoja, ka līdz 31. martam tā nāks galā ar priekšlikumu par Dublinas noregulējumu grozīšanu. Es ceru, ka tas tik tiešām notiks. Un visbeidzot, padomē mums ir jārīkojas konsekventi, nevis tā, kā tas ir noticis nesenā pagātnē. Paldies! Paldies tagad vārds, kur apsaubildes kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Slēgtas robežas un kvotu politika nozīmē, ka mēs tikai nobīdam šīs problēmas risināšanu uz citām dalībvalstīm, bet dalībvalstīm ir jāsadarbojas. Mums ir jāpārtrauc šī nekontrolētā um, imigrācija, jāreģistrē cilvēku humānā veidā un jāatjauno Schengen zonas darbība. Mums ir jāsādā pie tā, lai harmonizētu datu bāzes un ir jāsadarbojas Grieķijai un Turcijai. Es atbalstu Eiropas Savienības un Turcijas rīcības plānu. Uh, Eh, līdzekļi eh, bēgļiem Turcijā, Libānā, eh, Jordānijā ir jāpiešķir pavisam steidzam saskaņā ar ANO un NVO datiem. Ir jāvēršas pret nelikumīgiem pārvadātājiem vidusjūrā. Ir nepieciešama piekļuvi, droši piekļuvi Eiropas Savienībā. Visām dalībvalstīm ir jāizpild savas kvotas un uh, jāizpild noteikumi saskaņā ar uh, ANO augstā bēgļu komisāra ieteikumiem. Mēs nedrīkstam stigmatizēt bēgļus, mēs nedrīkstam sarīdīt cilvēkus pret cilvēkiem. Eiropas līderiem ir pienācis laiks runāt citu valodu. Bēgļi nav ne sloks, ne draudi, tie ir cilvēki. Tās ir sievietes, tie ir bērni, kam ir nepieciešams, um, nepieciešama aizsardzība. Paldies! Paldies un pēdējais runātais Plenkovičs kungs. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs. Liels paldies par jūsu izklāstu par Eiropas Savienības imigrācijas darba kārtības īstenošanu. Pēdējo desmit mēnešu laikā vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku ir iekļuvuši Eiropā un vairāki uh, simti tūkstošu šogad. Problēma ir tāda, ka Runa ir par nekontrolētu cilvēku pieplūdumu, cilvēku, kas bēg un cenšas glābt savu dzīvību. Mums ir jāorganizē tas eh, gan humāni, gan arī no juridiskā viedokļa pieņemami, tāpēc es eh, atbalstu to, ka komisija ir paredzējis pārskatīt Dublinas noregulējumu, lai aizsargātu Schengenas zonu un lai darītu cik vien iespējams, lai panāktu uh, risinājumu vienošanos ar Turciju, kā tas ir noticis vakar, lai palīdzētu Turcijai aizsargāt robežas un lai palīdzētu arī Grieķijai, jo īpaši ņemot vērā satraucošo situāciju, kāda ir uz Grieķijas un Maķedonijas robežas, kas ietekmē visu Balkānu maršrutu. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāji! 17 deputāti ir pieteikušies, lai izteiktos brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Diemžēl nevarēšu dot vārdu visiem, jo esam aizkavējušies ar debatēm. Un šo pēcpusdienu vēl jādiskutē par vairākiem citiem jautājumiem. Sāksim. Vispirms vārds Šoidrovs kundzei. Nav ieradusies. Virkunenes kundze. Paldies, priekšsēdz kundze. Esmu ļoti nobažījusies par Schengenas situāciju. Protams, vakardienas lēmums ir svarīgs, bet tas būtu nerealistiski domāt, ka Turcija atrisinās Eiropas krīzi. Mums pašiem jāsargā savas ārējās robežas. Visām valstīm ir lēmumi jāīsteno. Piemēram, reģistrācija ir ļoti svarīga un mums jārunā arī par kvotām. Lēmumi ir pieņemti daudz, desmitkārt, bet nekas nav īstenots, un tieši tādēļ valstis ir pārstājušas eh, vienu otrai uzticēties un ieviesušas robežu kontrols astoņas valsts. Skaidrs, ka komisijas priekšlikumi ir jāīsteno lai cilvēki Eiropas Savienībā varētu brīvi pārvietoties. Tas ir politiski un ekonomiski ļoti svarīgi, bet tas ir iespējams tikai tad, ja arī tās robežas tiks sargāts. Mana valsts parāda, ka Eiropas solidaritāte nav tukšvārdi, bet veids, kā eh, ar šo lielāko eh, bēgļu krīzi kopš otrā pasaules kara tikt galā, kas ir Eiropas Savienības eksistenciāla krīze, kā Eiropas augstā bēgļu komisāra, ANO augstā bēgļu komisāra šodien šeit teica 64 bēgļi eh, čatā lidojumā no Grieķijas ir nosūtīti apakaļ, bet viņi ir pie Fairums slēgtiem robežām eh, eh, tātad saskāršies ar necilvēcisku rīcību pēc tam, kad Austrija un cits valsts ir kā banda sazvērējušies un ne, necienīgi risinājuši šo situāciju. Bet kā ar citām ES valdībām? Kādēļ Eiropas komisija un Eiropas padomu tik ļoti vēlas Portugālu un Grieķiju uh, sodīt par deficītu mēķu neizpildīšanu un nerīkojas pret Ungāriju un Austriju un citām dalībvalstīm, kas ir izveidojuši bandu pret Eiropas solidaritāti un spīdzina sievietes un bērns, kas aicina, kas grib Eiropā gūt aizsardzību. Vai tāpēc Eiropa padoma uh, e, pakļāvās prezidenta Erdogana Turcijas šantāžai? Paldies! Kjučuks nākamais priekšsēdus kundz, godājumā, godājumie dep komisāri, Eiropas Savienība ir kritiskā situācijā, daudzas dalība valstis nevēlas uzņemties savu atbildības daļu. Jau vairākas mēnešas esam runājuši par koordinētu rīcību, bet mēs nepieturamies pie vienošanās. Komisijas lēmums 700 tūkstoši atlikt veicināt humanitārai palīdzībai, ir īpaši svarīgs Grieķijai un Rietumbalkām valstīm. Turcijas vienotais rīcības plāns arī dzan ir nozīmīgs. Ir svarīgi tūlīt pat izveidot Eiropas robežu un u, uh, jūras robežu aizsardzības uh, spēkus, uh, lai uh, Eiropas Savienības nomalēs nu, neizvietotos buferzonas. Mums ir jāstrādā tuvu austrumu mieru procesu labā, ir jāizveido jauna Eiropas politiskā patvēruma lūguma procedūra. Nākamais runātājs priekšsēd, viceprezidents Takungs. Vak pagājušās nedēļas padomas priekšsēžu paziņojumu un secinājumu vakardien, jūsu secinājumu šodien atklāja necilvēcisko Eiropas Savienības noziedzīgos politiku šajā jomā. Tas atbalsta destabilizāciju, haosu izcelsmes valstīs. Un tagad šie cilvēki tiek padarīti par upuriem. E, mēs grasamies viņus izraisīt atpakaļ, vai viņi ir vainīgi vai ne, vai viņi ir e, pelnījuši startautisko uh, aizsardzība nē. Šī vienošanās ar Turciju e, pārkāp starptautiskās konvencijas cilvēktiesības. Un tagad mēs atbalstam NATO karmašinērijas iedarbināšanu Eģejas jūrā. Mēs darām ļoti slikti, kad norādam šos cilvēkus, eh, kas Eiropā meklē labāku dzīvi, un patiesībā kapitāls pat ir interesēts šādu veidu eh, eh, darba spēku izmantot, eksploatēt, bet tas parāda, ka Eiropas Savienība ir, para, ir ļoti dziļā krīzē, tā parāda Eiropas Savienības patieso sevi, mēs nepildam savus principus, mēs tikai par tiem runājam. Paldies, komisāra kungs. Jūs nosaucāt dažus veidus, kā implementēt rīcības plānu. Jūs arī pieminējāt uh, nolīgumu ar Turciju par migrantu pārvietošanu, bet uh, tam vajadzēja būt vispirms vienošanās starp dalībvalstīm pašām pirms robežas tikt slēgts. Tātad šo līgumu šīs solidaritātes vietā starp dalībvalstīm uh, Mēs esam e, uzdevums vienkārši pārspēlējuši Turcijai. Par to esam gatavi maksāt lielu, lielu maksu 6 miljārdu eiro kopā. Un esam, mums ir daudzos punktos jāpiekāpjas Turcijai, kas attiec uz viņu cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs zinām, ka Turcija ir ļoti apdāvināta valsts. Kā meklēt labāko risinājumu šādos darījumos, šādā diņģēšanās? Eh, eh, gadījumā mums Eiropas Sanības starpā ir jāizdara lielāka pūliņa panākt vienošanās savā starpā. Nākamais runātājs. Šī ir šodien jau otrā debata par imigrāciju. No rīta uzklausījām Filipa Grandi, ANO augsto komisāru, bet nedz viņš, nedz Timermana kungs nav runājuši par pašu svarīgāko ko mēs nedrīkstētu slēpt no savām sabiedrībām. Protams, mums jāpasaka, ka nelegālās imigrācijas izaugsme ir apmēram tūkstoši procenti, desmit tūkstoši vairāk nelegālo migrantu ir Eiropā nonākuši šī mēneša, šī gada pirmajā mēnesī. Un šie cilvēki ir pakļauti briesmām. Mēs dzirdam šīs deklarācijas par legālo migrācijas ceļu atvēršanu Un tas, tādu mēs mānam šos cilvēkus, ka ir iespēja. Mēs viņus mudinam nākt uz Eiropu, un tas ir absolūti bezatbildīgi attiecībā uz šiem cilvēkiem. Būtu ļoti svarīgi, ka tie, kas šādas solījumus dod, saprastu, eh, kādas būs šo solījumu sekas. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Es gribu Timerman kungam jautāt šādu lietu jūs teicāt? Un vai jūs tiešām tam ticat, ka mēs varam atrisināt bēgļu problēmu, ko Grieķija pati nevar atrisināt? Jūs sakat, ka Grieķija savas robežas pati nespēja aizsargāt. Avramopula kungs bija senāk mūsu valsts aizsardzības ministrs, vai Grieķi tiešām nespēja savas robežas aizsargāt? Vai mēs tikai tā izlikāmies? E, jūs runājat par kopēju robežu apsardz, jūs robežu apsardz, ka mums vairs nav jāpieņem nelegālos bēgļus. Kādēļ Dublina netiek piemērota Grieķijā? Memorandu dēļ esam kļuvuši par krīzes valsti, un tagad kļūstam par e, bēgļu koncentrācijas nometni. Kādēļ šīs nolīgums ar Turciju. Arvien lielāks solījumi tiek doti šai valstī finansiāli. Tas ir tā, it kā mēs tagad izvarotāji, uh, lai viņu atbrīvot no viņa problēmas, viņam uh, piešķiram sīvieti, ar ko, ko viņš var uh, izvarot. Tagad Matēras kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies komisāram par priešlikumiem, ko viņš šodien izteica. Vienmēr esmu centusies uh, rast risinājumus migrācijas krīzē. Mums vajadzētu tomēr nošķirt uh, eh, bēgus, kuriem ir tiesības baudīt uh, starptautisko aizsardzību un ekonomiskos bēgus, ko mēs nevaram uzņemt. Kaut kas jādara, lai šie bēgļi nedotos ceļā, ekonomiskā bēgļi, mēs viņus nevaram uzņemt. Diplomātiski risinājumu krīzē ir jāmeklē e, Sīrijā un e, Lībijā. Mēs nedrīkstam e, neņemt vērā izlūkošanas dienestu atziņas, kas uz to norāda. Mums uh, ir uh, jāizmanto mūsu aģentūras, piemēram, Europolu un Eurojust, lai ņemtu vērā atziņas. Mums ir jāsniedz iespēja apmainīties ar uh, informāciju. Lopes Agēras kungs, jā, paldies priekšādātāji. Miljoniem eiropiešu ir vīlušies, ņemot vērā, cik pretrunīgi ir lēmumi nav nekāda stratēģija, un tas, kas tiek solīts, netiek izpildīts. Nav politiska vadība, nav solidaritātes. Vai nu kvotas ir problēma vai risinājumi? Ja Turcijai tiek uzlīdz par pienākumu risināt bēgļu krīzi, ar to nepietiek. Mēs arī nevaram kaut ko apsolīt, ko mēs nevaram ievērot. Uh, Komisāra kungs, pasakiet eh, arī padomē ļoti skaidri, ka tas ir eh, neiespējami, ka kaut kas tiek apsūdzēts, ko darīja valsts nemaz nevar sniegt. Uh, cilvēktiesību problēmas eh, nepazūd pašas no sevis. Komisija ir jāprasa, lai dalībvalstis ievēro cilvēktiesības. Tagad uh, vārds komisāra kungam. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, Kopumā jāsaka, mēs visi esam viensprāts, varbūt eh, ar dažiem izņēmumiem par tiem uh, galveniem darbības uh, virzieniem, lai atrisinātu šo krīzi. Samits bija nepieciešamais solis, lai arī tas nav bijis izšķirīgais solis, jo nākamās nedēļas samits ir vēl nozīmīgāks. Ik viens uh, tagad saskars ar savu atbildību, un katram tā ir jāuzņems, un ik viens uh, būs spies par to atskaitīties. Kā tad ir mūsu kopīgā izpratne par situāciju? Mums ir nepieciešama solidaritāte, un par to runāja arī valstu un valdību vadītāji vakar. Solidaritāte ir pamats, galvenais pīlārs komisijas priekšlikumam. Imigrācijas krīze ir katalizators um, Eiropas Savienības nākotnē. Vēlos atgādināt par Sīzifa mītu, kur jūs visi labi zinat. Tagad iedomājieties Eiropas Sīzifa vietā. Jā, Eiropai ir ļoti smaga nasta uz pleciem, bet ir absolūti nepieciešams, vai, lai visas dalībās palīdzētu Eiropai uz, eh, nokļūt kalnu augšā. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šis akmens atkal noripo no pleciem. Mūsu pienākums ir panākt to, lai Eiropa virzītos uz priekšu, nevis atpakaļ. Protams, ka ir ļoti vienkārši ieslīgt populistiskā retorikā, tas noved pie pozitīviem vēlēšanu rezultātiem dalībvalstīs, bet šādā veidā tikai ekstrēmisms, nacionālisms un ksenofobija pieņemsies spēkā. Un tas būs uz Eiropas ideālu un vērtību rēķina. Vēlos atgādināt, mēs nemainīsim savu stratēģiju un mēs aicinām visus turpināt to. Mums ir nepieciešama plaša mēroga pārvietošana, efektīva atpakaļnosūtīšana tiem, kuriem nav tiesība būt Eiropas Savienībā un, protams, Eiropas Savienības drošība aizsardzība. Un te atbildība ir jāuzņemas visām dalībvalstīm. Tā kā atbildība ir kopīga ar komisiju, lai saglābt Schengens zonu un nodrošināt to, ka pat ja daži politiķi nesaprot, cik nozīmīgi e, Schengens zona ir no politiskā un vērtību viedokļa, viņi arī nesapratīs to, cik izmaksā tas, ka mums vairs nav Schengens zonas. Es vēlos atgādināt par mūsu apņemšanos turpināt Schengens zonas darbību. Imigrācijas spiediens ir tāda mērogu un apjomu, ka ar to neviena dalībās nevar tikt galā viena pati. Mums ir nepieciešama nekavējoša nekavējoši atbalsts Frontexam un tāpat arī steidzam vienošanās par Eiropas kopējās robežas un uh, jūras kontrols. Un neviens nevar sēdēt un gaidīt, ir jārīkos kopējiem spēkiem. Un ja mēs visi nedliksim šai roku klāt šim lielajam darbam, uh, Nu, tad tas ne, neizdosies. Mums ir jāiesaist, protams, ANO bēgļu komisariāts, ANO un tā tālāk. Mums ir jāpieliek punkts kontrabandistu darbam. Gribu jums atgādināt, ka esam taču izsludinājuši kāru pret šiem kontrabandistiem. Arī tas jādara, jādara tādās valstīs kā Turcija, kas ir trešā valsts. Jā, mums kopīgiem spēkiem jāvērš pret to globālo krīzi. Es zinu, ka pastāv arī dažādi citi viedokļi, šaubas, bažas, bet neaizmirsīsim, ka Turcija šai gadījumā ir viens no svarīgākajiem spēlētājiem šeit teritorijā, šai reģionā. Mm. Nu, mēs tāpat laikā varam jums apsolīt, ka mēs neiesim paši pret saviem noteikumiem, un tas parādīsies, tas atspoguļosies ļoti redzami turpmākajās dienās, kad Eiropadom pieņems secinājums. Atpakaļ nosūtīšana var notikt tikai saskaņā ar visiem Eiropas Savienības un starptautiskajiem nolikumiem, nosacījumiem un normām. Turklāt mums ir vajadzīga pilnīgi jauna stratēģija bēgļu pārvietošanai, pārapmetināšanai. Tā ir prioritāte, kā jau teicu uzklausīšanā Mums ir nepieciešams veidot legālus ieceļošanas veidus Eiropas Savienībā. Pavisam drīz, kā jau tika solīts, mēs nāksim klajā arī ar plāniem attiecībā uz Dublinas tiesību aktu reformu. Piekrīt jums, ka ir vajadzīga godīga slodzes sadalīšana un atbildības sadalīšana arī attiecībā uz legālo migrāciju. Mums ir vajadzīga mobilitāte, mums nevar būt tāda Eiropas Savienība, kurā nav atbilstīgas ekonomiskās migrācijas politikas, kas neņem, un turklāt tai jābūt tādai, kas ņem vērā pasaules uh, Uh, at, globālo attīstību. Tam, protams, savukārt pašos pamatos ir koordinēšana. Un kas uh, nav mazsvarīgi, ir vajadzīga koordinētāka politika integrācijas jomā. Tas būs tas noslēdzošais uh, mozaīkas elements šai kopējā ainā. Ko tā tie parlamenta deputāti? Jūs savas uzstāšanās laikā izteicāt ļoti daudz ko liederīgu. To visu liek aiz auss. Paldies par to. Un arī ļoti nopietni uztvēršu visas jūsu idejas, ņemot vērā gaidāmos notikumus. Nu, un tieši šajā parlamentā tika izveidota sākotnēji šī politika, un tieši šajā parlamentā arī šo politiku aizsargāsim, aizstāvēsim Eiropas vērtību vārdā, Eiropas demokrātijas vārdā. Lielas paldies par uzmanību! Thanks. Lielas paldies! Debats līdz ar to par šo jautājumu ir noslēgušās. Un tagad mazliet pāriešu uz somu valodu. Lies paldies! Vakar plenārsēdes sākumā runājām par transporta komitejas rekomendāciju neiebilst pret īstenošanu